So, dear colleagues, cienējamie kolēģi, visi esat sirsnīgi sveicināti starp parlamentu sanāksmes sadaļā, ko organizē Ekon komiteja. Es sirsnīgi sveicu visus dalībvalstu parlamentu dalībniekus un gribu atgādināt, ka Ekon komiteja ir bijis ārkārtīgi aktīva, lai nodrošinātu, ka ekonomiskās pārvaldības eh, reformas Eiropas Savienībā ir saistītas ar uh, paplašinātu demokrātisko atskaitīšanos un atbildību, uh, kas nozīmē stiprināt uh, šīs reformas gan nacionālajā, gan da, dalībvalstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Un tādēļ esmu priecīgs, ka mēs pavisam uh, Eh, konkrēti varam realizēt šo starp parlamentāro satarbību ekonomiskās pārvaldības jomā Eiropas Savienībā. Šis sanāksme ir sadalīta divās eh, sesijās. Viena, eh, pirmā daļa ir par BEPS un otra par Banku Savienību. Un es laipni sveicinu uh, Tūru Helsingeru kungu no uh, Nīderlandes senāta, kurš būs līdzpriekšsēdētājs ar mani pirmās sesijas laikā, un Mārtiņš Van Brohems no uh, Nīderlandes senāta finanšu komisijas, kas savukārt būs līdzpriekšsēdētājs otrajā sanāksmes daļā. Man tiešām prieks redzēt tik daudz dalībnieku, un, nu, droši vien ne katram izdosies uh, uzstāties, bet cerēsim, ka mums izdosies nodrošināt, lai visi pārstāvētie parlamenti varētu vismaz vienreiz izteikties. Tātad kopā, eh, tad mēs aicinātu visus turēties pie divu minūšu ilga uzstāšanās laika. Uzklausīsim apmēram 20 vai mazliet vairāk eh, runātājus, nu skatīsimies, kā mums veiksies ir arī uh, uzstāšanās pieteikuma kartītes. Tātad, ja jūs vēlaties uh, izteikties, tad lūdzu aizpildiet šo kartīti. Uh, tur ir šī te uh, veidlapa, un to var aizpildīt, ja vēlties izteikties. Un mēs mēģināsim organizēt darbu tā, ka dosim iespēju izteikties trīs dalību valstu pārstāvjiem un tad vienam Eiropas parlamentu pārstāvjiem, bet tur nu redzēsim, kā mums Eh, beigsies. Nu tā tad sāksim ar BEPS jautājumu, un eh, šī ir jau trešā reize, kad mums ir diskusija par nodokļiem. Pagājušajā mēs runājām par PVN sistēmu, un runājām par to, ka ir jābūt eh, vienotai pieejai, kā cīnīties ar agresīvu nodokļu plānošanu un izvairīšos no uh, nodokļiem. Un to šobrīd pazīst ar nosaucumu Luxliks. OECD ir pabeigusi savu darbu un nāks klajā ar rekomendācijām, kā cīnīties ar BEPS, un tikai pirms dažām dienām komisija nāca eh, klajā ar anti-BEPS direktīvu un automātisku apmaiņu Mm, starp valstīm ar, eh, par eh, nodokļiem, ko maksā lielās eh, starptautiskās kompānijas. Un šis ir tāds izšķirīgs moments, kad parlamentiem ir jāīsteno BEPS rekomendācijas un jāiestrādā BEPS regula savā nacionālajā likumdošanā. Now, taxe to special committee who is uh, working and giving an uh, exceptional momentum. Un šis ir īpašs brīdis, uh, kad mums ir tāds stimuls, un tāpēc ir īstais brīdis, lai mēs virzītu uz priekšu darbu šajā jomā. Un es zinu, kā ir izveidot šī te īpašā uh, Eh, darba komiteja, kas strādās pie šiem jautājumiem. Protams, arī ekonomika komiteja ar to nodarboties. Mums uh, ir klātsoša Valērija Mutolie, kas uh, un Karolīna Mērkam, kas pārstāv nodokļu politikas un administrācijas nodaļu OECD. Tā kā mēs varam sākt, un sākšu ar to, ka došu vārdu pirmiem runātājiem. Bet acīm redzot, eh, kolēģis grib teikt pāris vārdus pirms mēs sākam. Paldies, es centīšos eh, dot vārdu pēc iespējas vairākiem runātājiem. Vispirms uzklausīsim tātad paneļa eh, runātājus un ceru, ka debats noritēs glūdi. Uh, Un interesanti, mums ir eh, liels prieks pārstāvēt šeit Nīderlandes parlamentu un šeit eh, vadīt šo te sanāksmu kopā ar Eiropas parlamentu deputātiem. Tā kā lūdzu vārds priekšsēdētāji jums pirmā runātāja Karolīna Malkoma, kas eh, pārstāv OECD nodokļu politikas administrācijas daļu. Lūdzu jums pirmajā vārds. Paldies! Vispirms vēlētos pateikties par ielūgumu pievienoties jums šodien. Un šis ir tiešām uh, laiks, kas dod izdevību um, realizēt daudz no šīm lietām. Mēs izstrādājam BEPS eh, pasākumus ar 15 dažādām uh, rīcībām. Un šobrīd ir īstais brīdis, kad valstīm vajadzētu ķerties pie uh, to realizācijas Vispirms es vēlētos runāt par pašu pakotni. Ir vērts kādu brīdi padomāt, kāpēc BEPS projekts vispār bija tik ārkārtīgi kritiski svarīgs un kādēļ tas ir liels solis uz priekšu, eh, iedibinot starptautiskus eh, fiskālos noteikumus. Un viens no pamatprincipiem BEPS jomā ir, kā nodrošināt, ka modernā 21. gadsimta ekonomikā mēs radām vērtību, kas ir savienota arī ar attiecīgu aplikšanu ar nodokļiem. Kādēļ BEPS projekts bija tik ļoti svarīgs? Viens no svarīgākajiem aspektiem ir uh, apvienot uh, eh, G20 valstis, lai OECD ietvaros uh, kopīgi apspriestu nodokļu jautājumus Līdz šim faktiski mēs bijām izstrādājuši savus standartus, taču mūsdienu apstākļos mums ir vajadzīga daudz globālāka pieeja, lai nodokļu pasākumi būtu efektīvi, jo mēs tiešām vērojam nesakritības starp dažādām valstīm, starp dažādām lomām, eh, starp dažādiem likumiem, kas tiek eh, piemēroti. Un e, tādēļ mēs veidojām šo ļoti iesaistošo projektu tieši tādā veidā, kā mēs to darījām. Mums bija ļoti veiksmīgi panākot vienošanos par 15 rīcības jomām, e, kam piekrita visas iesaistītās valsts. Tāpat laikā tas bija svarīgs solis uz priekšu, jo kritika, ko esmu dzirdējis par projektu visā tā attīstības laikā, pēdējo so, divu ar pusgadu laikā, uh, ir tas, ka tas ir ļoti sarežģīti, šie ir sarežģīti jautājumi, jāatstāja sistēma mierā. Taču kas būtu jāatceras tad, kad eh, mums eh, parādījās BEPS rezultāti? Alternatīva veidot BEPS projektu nebija eh, vienkārši esotās situācijas atkārtošana. Tas nozīmē, ka katra uh, valsts virzīsies priekš savā veidā, lai risinātu šo te jautājumu, kas ir tik ļoti uh, tāds sasāpējis politikas jautājums. Un uh, mums izdevās vērsties pie šī jautājuma par uh, plaisām nodokļu likumdošanā, lai uh, novērstu uh, izvairīšanos no nodokļiem tādā visaptverošā veidā. Vēl kāds projekts aspekts, kas bija interesants, bija tas, ka tam bija konsultīvs raksturs. Un tas nenozīmē tikai uh, to, ka pie noteikuma izstrādes strādā 44 valstis, bet 120 jurisdikcijas veica reģionālas konsultācijas Eh, Bez tam eh, mums bija papildus 14 valstis, kas tieši bija iesaistīts pasākumu izstrādē. Un eh, valstis pārstāvēja valsts ar dažādu ekonomiskās attīstības pakāpi, un līdz ar to tas palīdzēja izvērst starptautiskajā arēnā šīs diskusijas par izvairīšanos no nodokļiem. Mums bija ļoti būtiski konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, ar uzņēmēju aprindām Un eh, faktiski tagad tas viss eh, atmaksājas, kad mēs esam sākuši pasākumu realizāciju. Tas palīdzēja arī uh, noformulēt šos pasākumus un panākt uh, to, ka mēs esam efektīvi īstenošanas procesā. Lai raksturot to, cik ļoti dažāda un daudzveidīga bija ir šī pakotne, šeit mēs esam strādājuši pie jomām kā uh, transfēra cenas, Eh, nodokļu nolīgumi. Un pagājušā mēnesī tātad parādījās arī uh, nodokļu pakotne, kas iekļauj, uh, piemēram, sadarbību starptautiskajā uh, jomā. Un tas ir tas, kas OECD visvairāk interesē ļoti daudzas valstis saglabās suverenitāti uz uh, nodokļu jomā, bet uh, nerēķinoties ar to, kas notika apkārt, apkārtējā pasaulē, nav iespējams izveidot efektīvu nodokļu pro, projektu. Svarīgs bija visu dalībnieku ieguldījums, eh, bet īpaši jāuzsaka Eiropas Savienība un uh, nodokļu jautājumu komiteja, mēs esam ņēmuši vērā realitāti. Un tad, kad mēs domājam par uh, BEPS pakotni un 15 pasākumiem, tad tos var sadalīt pa pasākumu grupām. Un šis sadalījums palīdzēs arī likumdevējiem noteikt attiecīgās prioritātes, ātrumu, ar kādu jāievieš katrs pasākums. Un cerams, ka mēs arī varēsim palīdzēt šai jomām, kas ir pakotnē ir iekļauts. Vispirms minimālie standarti. Četri minimālie standarti, par ko esam vienojušies ar valstīm, jo ir skaidrs, ka tās ir tādas jomas, ja kāda strādā slikt šajā jomā, tad tas pasliktinās situāciju arī uz citām. Tas attiecas uz kaitīgu nodokļu praksi, piemēram, te mēs runājam par uh, nodokļu nolēmumu, informācijas apmaiņu un informāciju par nodokļu režīmiem. Nodokļu nolīgumu ļaunprātīga izmantošana, tad, kad šī sistēma tiek izmantot, lai izvēlētos visizdevīgākos nolīgumus. PEPS galvenokārt koncentrēs to, lai izvairītos, be, lai beidzot pārtrauktu tā saucamo dubulto nodokļu nemaksāšanu. Un šis pasākums tas ir tā ir 14. rīcība, ir ārkārtīgi svarīga. Esošu standārtu aktualizācija, un šeit ir uh, izstrādāts vadlīnijas un pasākumi, kas ir saistīti ar pastāvīgiem nodinātiem uzņēmumiem un nodokļu jomu. Kopēja pieeja tā pārstāv tādas darbības jomas, kurās valstīm nav pienākums veikt kaut kādus pasākumus, bet ja tās to veids, tad tā, tām ir jārīkojas saskaņā ar eh, šo te pakā, pakotni, kā mēs esam vienojušies. Un visbeidzot, pakotne ietver nu, zināmas vadlīnijas par labāko praksi, un te mēs koncentrējamies uz uh, jaunām OECD darbības jomām, CFC eh, un obligātās informācijas eh, izpaušana par agresīviem eh, nolīgumiem un agresīvu nodokļu praksi. Un faktiski tas ir tāds pamats veikt darbu šajā jomā. Mēs daudz esam strādājuši arī digitālās ekonomikas nodokļu jomu un turpinām strādāt pie eh, daudzpusējiem instrumentiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo eh, mēs virzāmies uz īstenošanu. Tātad mums ir BEPS minimālie standarti, pavisam četri, kur mēs eh, koncentrējamies jau uz next projektu nākamo fāzi, proti mm, pārskatīt, kā valstis ievieš šos pasākums un atbalstīt dalību valstī šo īstenošanas procesu Tad mums ir esošo standārtu aktualizācija un uh, eh, padošas norādes balstoties uz labāko praksi. OECD šodien strādā pie tā, lai nodrošinātu uh, valstīm atbalstu visu šo pasākumu īstenošanā ar praktiskiem instrumentiem, ieskaitot mazāk attīstītas valstis Un daži no, dažas normas varbūt ir e, jāpārskata, ņemot vairāk kapacitātes ierobežojums. Bet no otras puses galvenais ir e, veikt e, pasākumu realizācijas monitoringu visās četrās jomās un palīdzēt noteiktā tehniskajā darbā. Iesaistošais e, satvers ir tas, e, tā joma, kur OECD strādā dalībvalstīs. Un gal galā 44 dalībvalstis, kas līdz šim ir iesaistījušās, ir piesaistījušas vēl vairāk valstis BEPS pakotnē. Mums tiešām ir jānodrošina tas, lai šīs normas kļūtu globālas. Valstis, kas tiks uzaicināts līdzdarboties BEPS tālākajā projektā, iekļausies uz pilnīgi vienlīdzīgiem noteikumiem. Un OCD mm, uzraudzījis īstenošanu, lai nodrošinātu kapacitātes eh, celšanas atbildes eh, palīdzību, eh, kā arī veikt attiecīgi tehnisko darbu pēc pasākumu ieviešanas. Koncentrēšanās uz ieviešanu, tas ir tas formāts, ko mēs esam izstrādājuši kopā ar G20 dalībniecēm, un mēs gaidām, lai visas dalība valstis, kas ir, visas valstis, kas ir ies, interesēts, iesaistītas turpmākajā projekta fāzē. Paldies. Un tagad uh, došu vārdu Valēram Mutarjē, kas ir DG Taksūda Eiropas komisijas uh, direktors. Lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Liels paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, de, godātie deputāti. Man ir liels prieks jau otro gadu pēc kārtas piedalīties uh, šajā diskusijā par um, nodokļu optimizāciju. E, mani sauc Valērs Mutaljē, es uh, um, esmu um, Digitaksu uh, direktors Eiropas komisijā. Uh, pastāv risks, ka mēs varētu atkārtoties, jo mūsu darba kārtība Eiropas Savienībā tagad koncentrējas uz ieviešanu. Ir notikušas plašas diskusijas par šiem jautājumiem, un mēs tagad koordinējam šo pasākumu īstenošanu iekšējā tirgu, lai panāktu saskaņotu īstenošanu uh, attiecībā uz uh, šo likumdošanas satvaru. Daži vārdi par mūsu priekšlikumu saturu un par mūsu izvēlēto metodi un arī par sadarbību, kas ir jāīsteno, ja vēlamies sasniegt izvirzītos mērķus proti izveidot taisnīgāku regulējumu attiecībā uz uh, nodokļu sloga sadali Eiropas Savienībā un tāpat laikā uh, padarīt to pievilcīgu uzņēmumiem. Uh, runājot par šiem īstenotiem pasākumiem, uh, gribu norādīt, ka BEPS uh, uh mērķi Uh, uh, atspoguļojas arī Eiropas Savienības īstaju veiktajos pasākumos. Mums ir runa par uzticamību. Mēs vēlamies būt uzticami partneri G20 ietvaros lai nodrošinātu šīs darba kārtības īstenošanu. Šeit ir runa arī par efektīvu rīcību. Mēs uzskatām, ja šie standarti tiek ieviest vienotā tirgo koordinētā veidā, tad mūsu valstīm ir daudz vieglāk nodrošināt nodokļu bāzi un tāpat laikā varam garantēt arī tiesisko pavaļāvību. Pavaļā uh, eko, ekonomiski aktīvajiem spēkiem uzņēmumiem. Un uh, ir uh, jānosāk uh, nodokļi tur, kur tiek gūta peļņa, un ir jānovērš kaitīga nodokļu konkurence. Tātad mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Piemēram, mēs strādājam pie patentu kastīšu re, uh, reformas, tā ir sistēma, kas veicina e, pētniecību un inovācijas, un šī sistēma ir jāsaskaņo ar OECD definēto pieeju. Tāpat strādājam pie direktīvas par automātisku apmaiņu ar nodokļu nolēmumiem. Tā tika pieņemta pagājušajā gadā. Tālāk mēs uh, strādājam arī par mm, uh, transferu cenu uh, aktualizācijas un informācijas apmaiņas par šiem jautājumiem. Un tāpat atskaišu ieviešanu valsts pa atsevišķām valstīm nodokļu administrācijās. Tātad mēs mūsu kopienas instrumentos iestrādājam uh, Uh, OECD uh, vadlīnijas. Tas tiek veikts, uh, lai cīnītos pret pēļņas mm, pārnesi transnacionālos uzņēmumos. Mēs ierosinām arī direktīvā par nodokļu optimizāciju atbilstošus pasākumus un tāpat tiks veiktas papildu iniciatīvas, piemēram, par strīdu atrisināšanu. Tātad runājot par saturu, varētu teikt, mēs atspoguļojam uh, konsekventā veidā to, ko globālā mērogā veica OECD. Tālāk īsumā par metodi. Mums ir instrumentu kopums Eiropas Savienībā, un mums ir uh, jāidentificē, kurš instruments ir labāk piemērots izvirzīto mērķu sasniegšanai. Šeit, piemēram, ir runa par pārrobežu uh, Uh, rīcību. Mēs vēlamies nodrošināt uh, vienotību iekšējā tirgu un vēlamies novērst uh, kropļojumus šajā tirgu. Tātad ir jārosina, jārisina pārobežu jautājumi. Mūsu izraudzītā metode balstās uz trim principiem. Pirmkārt, dalību valstu suverenitāte. Suveren nosakot uh, nodokļu sistēmu un tiešos nodokļus. Otrkārt, subsidiaritātes princips, tas nozīmē, ka ir jārīkojas tajā līmenī, kas ir vispiemērotākais, un treškārt samērības princips attiecībā uz mūsu ierosinātiem instrumentiem un uh, mūsu priekšlikumiem padomēji, kurā ir pārstāvēts dalību valstis. Uh Tātad par šiem principiem, par mūsu, par mūsu ierosinātiem instrumentiem. Pirmkārt, mēs, protams, ierosinām tiesiskos instrumentus. Ja pastāv risks, ka varētu tikt ierobežota ierokšējā tirgus darbība, katreiz, kad ir jāregulē kaitīga nodokļu prakse, iekšējā tirgū mēs izvēlamies tiesiskus instrumentus, proti direktīvas projektu. To esam darījuši attiecībā uz administratīvo sadarbību vai automātisku banku datu apmaiņu vai automātisku datu apmaiņu par nodokļu nolīgumiem vai arī uh, atskaitēm par uh, pa valstīm ir jānodrošina, lai normas vai pasākumi, ko īsteno uh, dalību valstis uh, savas likumdošanas ietveros, uh, tiek īstenot tādā veidā, lai nefragmentētu iekšējo tirgu un lai nodrošinātu brīvu kapitāla apriti un brīvību veidot uzņēmumus. Tālāk ir uh, uh, arī eh, rekomendācijas dalību valstīm pārskatīt nodokļu nolīgumus savā starpā vai ar trešajām valstīm. Komisija ir izvēlējusies šādu pieju, iesakot dalību valstīm pārskatīt pastāvīgas uh, um, Um, darbības statusu, re, rezidenta statusu un attiecīgos nodokļu nosacījumus. Treškārt, uh, mēs um, arī īstenojam nacionālo politiku koordināciju. Mums ir darba grupa, uh, konsultācijām par uh, nodokļu, uzņēmumu nodokļu režīmu. Tātad šeit sapulcēs kolēģi un uh, izskatā, kā šī sistēma darbojas katrā valstī, lai novērstu mm, nevē, kaitīgu nodokļu konkurenci. Tātad mēs zinām, kas ir jādara, mēs arī ierosinām instrumentus, kas nepieciešami, lai virzīties uz priekšu, un lai visu īstenotu ir nepieciešama sadarbība un partnerība. Un mums ir uh, vispirms jāmeklē sabiedrot Eiropas institūciju vidū. Mūsu dabiskais sabiedrotais ir Eiropas parlaments uzņēmumu nodokļu jomā, kurš ir devis ļoti vērtīgu ieguldījumu ar uh, ekonomikas un nodokļu komiteju sagatavotiem ziņojumiem par šiem jautājumiem, kas parādz ļoti tālajošu darba kārtību, un komisija uz šiem ziņojumiem balstīsies Uh, turpmākajā darbā. Uh, ministru padome Nīderlandes prezidentūras laikā ir pavirzījusies, uh, tātad ir definējis kā savu prioritāti virzību uz priekšu uzņēmumu nodokļu jomā, un tāpat mums ir nepieciešama sadarbība ar dalību valstīm jo šīs parādības, ko mēs konstatējam Eiropas Savienībā, pastāv arī nacionālā līmenī, un mums ir uh, nepieciešams saprast, ka šī nodokļu sloga pieaugums, kā piemēram darba uh, aplikšana ar nodokli ir sasniegušas uh, augšējo robežu, un ir jānodrošina, lai visi nodokļu maksātāji um, taisnīgi maksātu savu tiesu nodokļu. Šo, dalī, šo darba kārtību mēs nespēsim īstenot bez jūsu atbalsta. Ir nepieciešams izdarīt spiedienu arī uz uh, jūsu valstīm, lai varētu panākt vienošanos padome un tāpat, lai panāktu pieņemto tiesību aktu īstenošanu Mūsu darba kārtība ir plaša un vērienīga, un mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai to īstenot. Paldies, atvainojiet, ka pārsniedzu atvēlēto laiku. Paldies. E, tagad došu vārdu pārējiem runātājiem no Eiropas parlamenta un pirmajam Alēnam Lamasūram, kas ir takse divi komitejas priekšstādātais lūdzu. Jā. Paldies, priekšstādētāji! Šis uzņēmumu nodokļu jautājums pēdējo pusotru gadu tika vērtēts kā ļoti garlaicīgs, neinteresants uh, jautājums. Un tad uh, sākās Luxlīks skandāls, un tad šis jautājums kļuva par uh, ļoti nozīmīgu politisku problēmu visās dalību valstīs, arī Eiropā un uh, otru pusi Atlantijas okeānam. Uh, Mums ir sadarbība ar Kvebekas uh, deputātiem un ar ASV kongresu šais jautājumos. Uh, tagad izskatās tā, ka nodokļu, uz, uzņēmumu nodokļu jomā Luxlīks uh, būs tāds pats pagrieziena punkts kā Lehman Brothers bankrots, savulaik bija pagrieziena punkts finanšu un banku jomā. Jūs dalību valstu deputāti esat tie, kam ir pēdējais vārds sakāms uzņēmumu nodokļu jomā. Un mēs savukārt cenšamies iepazīties ar to, kādi likumi, kāda prakse pastāv e, dažādās Eiropas valstīs, un mēs domājam arī par to, kā uh, īstenot OEC eh, ieteikumus un eh, komisijas ierosinājums. Mūsu veiktie pētījumi liecina par trim uh, aspektiem. Pirmkārt, pašreizējā nodokļu sistēma nav piemērota 21. gadsimtam. Šī sistēma tika izveidota pirms simts gadiem un neņem vērā uzņēmumu globalizāciju, ražošanas globalizāciju, finanšu uh, globalizāciju un uh, vēl mazāk tiek ņemta vērā arī digitalizācija un digitālās platformas. Otrais secinājums - lielie uzņēmumi uh, spēja izkropļot konkurenci, izmantojot atšķirīgu nacionālo likumdošanu Eiropas Savienības vienotā tirgu un tāpat laikā izmā var uh, saņemt uh, no eh, mazām valstīm eh, bieži vien ļoti lielu pretimnākšanu. Eiropas Savienībā eh, tā tad visas valstis, var teikt, iedzīvojās uz citu rēķina. Viena valsts bija nodokļu paradīze salīdzinājumā ar citām valstīm. Tā tas būtu sakāms par katru no šīm valstīm. Uh, Elīza Ferreira un, uh, un Toi, Mihails Toirers ierosina um, šai tātad. tad Uh, īstenot tādus principus, kā mm, tiek īstenot citās jomās, arī nodokļu jomā Eiropā - lojalitāti un atklātību, kaut gan šobrīd uh, pastāv nelojalitāte, netaisnība un nav nekādas atklātības. Uh, Eiropas Savienībā, Eiropas valstu saimē mums būtu jāvienojas par to, kā definēt ar nodokli apliekamo peļņu, un tad varētu godīgā atklātā veidā runāt par nodokļa likmi. Un kā tas tiek darīts PVN jomā jau vairāk kā 40 gadus. Un pēc tam otrā līmenī, pasaules līmenī, mēs balstītos uz OECD rekomendācijām, bet mums būtu jānodrošina, lai mūsu lielākie partneri ASV un citas valstis arī piedalītos šajā darbā un arī atbalstītu šādu pieeju. Labās ziņas ir tādas, ka uh, Um, daudz nacionālo uzņēmumu noskaņojums sāk mainīties sabiedriskās uh, domas spiediena rezultātā. Mēs uh, šo sabiedrisko domu atspoguļojam, kā vēlēti tautas pārstāvi, un šie uzņēmumi vairs negrib, lai tos uzskata par piesārņotājiem, par, par tādiem, kas veicina klimatu sasilšanu, nevēlas uh, izskatīties klientu acīs, kā uh, uh, slikti pilsoņi, kas nemaksā nodokļus. Un mūs, uh, mēs Eiropas parlamentā esam apņēmušies turpināt šos pētījumus un sadarboties ar nacionāliem parlamentiem. Mums ir paredzēts vēl divas uh, starpparlamentu konferences. Pirmā notiks 16. aprīlī un otra notiks mājā OECD ietveros uzaicinot visu OECD dalību valstu parlamentu pārstāvis. Paldies, un uh, es vēlos arī uh, turpmāk ar jums tieši sadarboties. Paldies! Un tagad uh, došu vārdu Hugam Bajē, kas ir parlamenta referents par BEPS. Dievs priekšsēdētāji, man tāpat kā Lamasur kungam ir liels prieks par to, ka šodien parlamentā var notiekt šīs debates. Uh, Un tas ir pateicoties sabiedriskās domas spiedienam un uh, Eiropas parlamenta prasībām. Mums ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, uzņēmumu nodokļu harmonizāciju Eiropas Savienības vienotā tirgu. Mēs uh, visi balstāmies uz OECD pētījumu par uh, kaitīgu nodokļu praksi un citiem pasākumiem, kas izmaksā 140 miljārdus eh, eiro gadā mm, Eiropas Savienībai, un ar šādiem līdzekļiem mēs daudz ko varētu izdarīt mūsu valstīs. Tādēļ ir nepieciešams virzīties uz priekšu šai ceļā un cīnīties pret um, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Kā jau Lamas Sūrkungs teica, mēs esam aktīvi strādājuši pagājušajā gadā Eiropas parlamentā, pateicoties Toirera Ferēras ziņojumu ierosinājumiem un arī pateicoties tam, ka ir pārskatīta direktīva par automātisku datu apmaiņu starp dalību valstīm. Un tāpat mēs esam parlamentā panākuši to, ka nodokļu nolēmumi tagad ir pieejami tos var analizēt, bet diemžēl pārdome šo Uh, noilgumu ir ierobežojis tikai ar desmit gadiem. Mēs tagad cenšamies pārliecināt uh, valdības uh, atteikties no šāda ierobežojuma, jo visi pastāvošie nodokļu nolēmumi ir jāanalizē un par tiem jāinformē citas dalību valstis. Tādēļ šis desmit gads nesaprotams. Tāpat mēs uzskatām, ka ir nepieciešams noteikti soda sankcijas par pārkāpumiem treškārt. Ministru padome nav tāda pilnīgi objektīva šā jomā, un tādēļ mēs vēlamies arī lielā komisijas iesaistīšanos šai procesā. Un mēs arī vēlamies, lai būtu pieejama informācija par daudz nacionālo uzņēmumu no līgumiem un tāpat, lai būtu pieejama informācija par uh, daudznacionālu uzņēmumu kā darbību katrā dalību valstī. Tas būtu svarīgi nodokļu administrācijām. Un ir uh, paredzēts izskatīt uh, divus nopietnus pasākumus uh, tuvāko mēnešu laikā, tātad atskaitīšanās uh, pa valstīm nodokļu jomā Un otrkārt, BEPS priekšlikums, par to es gribētu arī nedaudz sīkāk parunāt, jo esmu parlamenta referents par šo jautājumu. Šeit ir paredzēti vairāk pasākumi, tātad šis uh, ārzemju uzņēmuma princips uh, un uh, Eh, šādiem uzņēmiem būtu jāmaksā nodokļus mītnes valstī, nevis eh, kādā filiālē ar izdevīgākiem nosacījumiem. Otrkārt, nu, eh, peļņa būtu apliekama ar nodokli tur, kur tā ir gūta. Treškārt, par patentu eh, reģistrāciju. Daudz nacionāli uzņēmumi parasti patentus reģistrē valstīs, kur ir ļoti uh, zems nodokļu līmenis, nevis tur, kur šis uh, intelektuālais īpašums tiek uh, radīts. Uh, tālāk ir paredzēts arī veikt citus pasākums pret ļaunprātīgu nodokļu konkurenci un ir skaidri jānosaka tādas prasības, ka uzņēmumi maksā nodokļus tur, kur tās veids ekonomisko darbību, jo, diemžēl, tā tas nevienmēr notiek ir eh, eh, vairāki daudznacionāli uzņēmumi, kuri tā rīkojas. Un, ja daudz nacionāli uzņēmumi uh, nemaksā nodokļus tur, kur tā veic ekonomisku darbību, tad nepiedalās arī sociālās nodrošināšanas, medicīnas un citu pasākumu Uh, finansēšanā. Tāpat ir svarīgi arī samie, samazināt administratīvo sloku un radīt lielisku tiesisko paļāvību uzņēmumiem Eiropas Savienībā, jo šobrīd pastāv 28 um, uh, nodokļu režīmi. Un vajadzētu izveidot vienas uh, pieturas aģentūru uzņēmumiem, lai tā varētu deklarēt pēļņu un zaudējumus kas attiec uz eh, darbību Eiropas Savienībā kopumā. Un eh, es gribu vērsties pie dalību valstu deputātiem, teikt, ka jūs varat izdarīt spiedienu uz jūsu valstu valdībām un eh, panākt to, lai šie jautājumi tiktu sakārtot Eiropas Savienībā, jo ir pienācis laiks rast atbilstošas atbildes. Paldies! Paldies! Un tagad Es došu vārdu pirmajam dalību valstu parlamentu pārstāvim, un tas ir dr. Hans Mihelbārs, eh, Vācu Bundestāga pārstāvis. Pozicinā. Priekšsēdētā kungs, liels paldies eh, Bundestāga vārdā. Vispirms es eh, vēlētos uzsvērt, ka esot klāt tik daudziem finanšu ministriem, finanšu komisiju priekšstādātājiem, Eh, man ir prieks jūs šeit eh, sveikt, bet no otras puses es eh, gribētu teikt, ka mēs neesam ieinteresēti pārmērīgi apgrūtināt lielās, lielās starptautiskās kompānijas. Jā, skaidrs, ka uh, apliekamība ar nodokļiem, caurskatāmība, pārskatāmība, tas viss ir ļoti svarīgi. Un uh, pirmo reizi uh, starptautiskā līmenī uh, ir uh, panākts vienots viedoklis par uh, nodokļu sistēmu standartiem. Bet svarīgi ir panākt, lai tas viss nepaliktu tikai uz papīra, bet lai tas viss galu galā tiktu arī um, īstenots. Un mūsuprāt, nevajadzētu pārāk apgrūtināt ir dalībvalsts vien, uh, bet uh, vajadzētu visu to noteikt starptautiskā līmenī, lai uh, mēs varētu tikt galā no agresīvas nodokļu plānošanas un izvairīšanās no nodokļu uh, eh, nomākstas. Ir, diemžēl, nevienmēr tāda situācija, kad dalība valstis uh, nu tā kā tīši vēlētos eh, pārkāpt eh, kaut kādus eh, nodokļu noteikumus starptautiskā jomā, bet tām trūkst kapacitātes un vēlēšanās sakārtot šīs lietas savas valsts ietvaros. Un tādēļ ir svarīgi, lai tādā vienotā, harmoniskā veidā visi šie pasākumi tiktu um, ievi, nu, realizēti jo ir tiešām jādomā par to, lai ar vien mazāk kļūstu šo nodokļu paradīžu, eh, vietu, kur iespējams paslēpt nodokļus, un tikai tad eh, šī te, eh, šie te BEPS noteikumi būs panākums, tie realizēsies, un nav pieļaujams tas, ka um, mūsu uzņēmumi un mūsu uzņēmēji maksā ar vien uh, vairāk nodokļus, jo tas noved tikai pie tā, ka starptautiskās lielās kompānijas cenšas izvairīties no nodokļu izmaksas. Un no nodokļu uh, krāpšanās gal galā uzvarētāja vieguvē nav neviena valsts, ne jau tikai Eiropas uh, Savienība vien. Un tādēļ Eh, mēs nevaram neņemt vērā to, kas notiek ASV eh, un kādas sekas eh, noteikti lēmumi rada uzņēmumiem. Un, ja mēs paskatāmies dažām multinacionālajiem koncerniem, tā kā Google un dažiem citiem, ir jānovērš tas, ka viņi spēj uh, Eh, savus nodokļus nobēdzināt, un tā gal galā nav nekāda džentelmeņu vienošanās, jo tas galu galā uh, nu, izcik pamatu no apakš vienkāršiem iedzīvotājiem un eh, godīgiem uzņēmējiem. Un jābēd šī te prakse, kad, teiksim, valsts nacionālas intereses tiek it kā izmantojot nodokļus, izspēlēts viena pret otru. Uh, Un ir, eh, diemžēl, virkni eh, pasākumi, kuriem eh, ASV nevēlas piekrist. Un tieši tādēļ ir svarīgi, svarīgi celt izpratni dalībvalstu parlamentos par nodokļu dempingu jautājumiem, arī attiecībā uz multinacionāliem starptautiskiem koncerniem jo pagaidām e, šī sadaļa nav e, pilnībā izstrādāta, bet jāraugās, lai visiem tik piemēroti uh, vienādi nosacījumi. Un jāskatās, lai nodokļi tiktu uzlikti un nomaksāti tur, kur tiek gūta peļņa. Es domāju, ka šis ir tāds saprātīgs pienesums, uh, Un, piemēram, tādā federālā zemē, ko kā Vācija, piemēram, ko mēs esam izdarījuši, mums tiek piešķirts tā saucamais nodokļu eksporta numurs katram uzņēmumam, ja tas tiek, reāli, ja tas tiek izvietots citā federālajā zemē. Tālāk cīņa pret paskastījušu kompānijām. tā tad e, nedrīkstētu būt e, nekādas uh, spēlēšanās ar uh, nodokļiem, nodokļu reģistrāciju un uzņēmumu reģistrāciju. Jāpiemēro vienādi standarti visiem uzņēmējiem, visiem uzņēmējiem bez nekādiem izņēmumiem. Un tādēļ regulas priekšlikumam ir jābūt pēc iespējas skaidrākam, lai mēs nodrošinātu uh, labvēlīgu nodokļu režīmu visās dalību valstīs un neļautu uh, negodīgus, uh, nepieļaut negodīgu praksi. Te pašā laikā BEPS regulējumu noteikumiem nevajadzētu apgrūtināt eksporta iespējas, un, lai no, un ir jānovērš dubultā nodokļu aplikšana, te pašā laikā nepieļaujot dubulto nodokļu neatlikšanu un uh, mēs nesaprotam centienus no dažu valstu put, puskapiem no Ungārijas un dažas citas, kas centas, cenšas, uh, tā teikt, atšķaidīt OECD uh, eh, prasības. Jo pretējā gadījumā mēs varam nu, radīt jaunus BEPS uh, riskus. Uh, Cienījamies kolēģi, lūdzu, mēģiniet beigt savu uzrunu. Thank you, thank you. Jā, paldies. Un tagad eh, došu vārdu Martinam Van Rījām, kas ir <clears throat> Nīderlandes senāta loceklis. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kungs, kur sēž man blakus, ir Makinkungs un mani sauc Marniks Van Rījs. Bet eh, pateicos par man doto vārdu. Nīderlandes senāta vārdā es vēlētos bilst pāris vārdus par pēdējā laikā parādījušām iniciatīvām no komisijas puses, proti, kā cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Tā saucamā nodokļu izvairīšanās apkarošanas pakotne, kur tika prezentēta pirms pāris nedēļām, balstās uz trīs eh, pilāriem - efektīva aplikšana ar nodokļiem, caurskatām nodokļi un dubultās aplikšanas ar nodokļiem izskaušanu. Pēc tam, kad OECD bija publicējusi BEPS rīcību plānu, 5. oktobrī 15. gadā un 15. un 16. novembrī to apstiprināja arī Eiropa padome. Eiropas komisija ir mēģinājusi šo BEPS iniciatīvu iedzīvināt dzīvēm. 15. gada jūnijā šī BAPS pakotne parādījās, un kopš tā laika, tātad pagājušā gada otrajā pusgadā, tikus diskutēta. Vispārējos vilcienos direktīvai atbalsts ir liels, un e, mēs iestājamies par likumu ar striktām sankcijām nekā tādu vāju likumu. Tomēr eh, Eiropas likumdošanas eh, dabai vajadzētu būt eh, striktai, un Eiropa to ir ievērojusi nekā OECD ieteiktais vājais striktums. Šobrīd komisija mēģina BEPS rīcību iedzīvināt striktos likumos un nopietni vērā ņemamās rekomendācijās. Nodokļu izvairīšanās direktīva, runā par sešiem, sešiem tematiem, kā apkarot nodokļu izvairīšanos. Tiek runāts par, par um, procentu aspektiem un vairākām citām iniciatīvām. Tomēr vajadzētu būt eh, apsvērtiem argumentiem, ja komisija vēlas eh, vairāk atrunāt sakarā ar BEPS pakotni, kā par to vienājās G20. Tomēr vajadzētu ievērot arī subsidaritāti. Visbeidzot, Eiropas Savienībai kā iekšējās tirgus nesējai vajadzētu iestāties par aktīvas ekonomikas ietvaru kā vietējiem, tā ārvalstu uzņēmumiem. Jo Eiropa līdzās tādiem lieliem spēlētājiem kā Amerikas Savienotās valsts un Ķīna arī mēģina sakārtot savu nodokļu politiku. Strikts likums nozīmē to, ka likuma pieņemšana notiek demokrātiski, un tomēr likums attieksies uz visām dalību valstīm, kurām tā šī direktīva būs jāīsteno dzīvē tādajādi, nodrošinot vienādas spēles noteikumus. Jaunais eh, nodokļu izvairs likums un jaunā direktīva ciešākai sadarbībai Nīderlandes parlamentā vēl nav diskutēti. Nīderlandes parlaments šobrīd eh, gaida no Nīderlandes valdības šo Eiropas priekšlikumu sīkāku izvērtējumu. Un tomēr ir vērts pieminēt, ka Nīderlandes likumdošanā jau šogad ir iekļauta klauzula par eh, caurskatāmību. Tas pats attiecās arī uz eh, rekomendācijām par kopējiem grāmatvedības standartiem. Tomēr Eiropas komisijas ierosinātā caurskatāmības klauzula ir eh, guvusi lielu atbalstu parlamentā, un visbeidzot Nīderlande atbalsta jaunatīstības valsts, palīdzot tām sakārtot nodokļu sistēmu, un Nīderlande vienmēr ir iestājusies uh, un arī noslēgusi līgums ar 24 jaunatīstības valstīm par dubult neaplikšanu ar nodokļiem. Visticamākais, ka Eiropas Savienības nodokļu politika gūs atbalstu Nīderlandē. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad dodu vārdu Ladislavam Kamanickim, kas ir finanšu un budžeta komisijas prieksēdētāja Slovākijas parlamentā. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es vēlētos jūs iepazīstināt ar Slovākijas republikas nostāju BEPS projektā. Īpaši vēlētos uzsvērt to, ka Slovākija vienmēr ir iestājusies par informācijas apmaiņu un pārskatāmākiem noteikumiem nodokļu jomā. Slovākija iekšpolitikā ir īstenojusi ļoti daudz nodokļu jomā, un mēs vēlamies izvarīties no BEPS, tādējādi Slovākija ir izveidojusi nodokļu pārvaldi, kas var īstenot adekvātu nodokļu uzraudzību. Slovākijas republika plaši iesaistās visdažādākajās nodokļu informācijas apmaiņas jomās, un mums ir ļoti precīzi informācijas apmaiņas ietvars, kas arī veiksmīgi darbojās. Slovākija uzskata, ka OECD BEPS iniciatīva ir vērtējama atzinīgi, jo tā varētu daudz ko sakārtot Eiropas līmenī. OECD BEPS iniciatīva un arī Eiropas Savienības rīcība Slovākijai ir pieņemama un eh, mēs no Eiropas Savienības sagaidām, ka tā īstenos OECD BEPS rekomendācijas, kas savukārt ļautu šīs OECD rekomendācijas eh, īstenot homogēni visās dalībvalstīs. Šāds skatījums esam pārliecināti ļaus noteikumus adekvātāk piemērot un izvairīties no pārklāšanās. Balstoties uz OECD paveikto darbu un arī uz e, direktīvas īstenošanu par to, ka katrai valstī ir attiecīgi jāatskaitās, Slovākija atbalsta nodokļu nemaksāšanas izskaušanas pakotni Slovākija atbalsta Eiropas Savienībā notiekošās diskusijas par nodokļu nemaksāšanas izskaušanu, un tomēr esam gatavi strādāt arī uz priekšu, balstoties uz Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem. Esam pārliecināti, ka BEPS ārējo dimensiju vajadzētu niansētāk izvērtēt un esam gatavi dialogam ar trešajām valstīm, lai arī tām rādītu piemēru par labu nodokļu pārvaldību. Thank you, and now we'll pass the chair to Ture Elsinger. Paldies, un tagad došu vārdu Singas kungam. Paldies! Mēs e, dzirdējām gan OECD pārstāvi teikto, gan komisijas teikto, Eiropas parlamenta īpašās komitejas priekšsēdētāju teikto, Eiropas parlamenta referents teikto par pretbeps direktīvu un dzirdējām trīs dalību valstu parlamentu pārstāvi teikto. Paldies visiem! Tagad mēs e, tā kā pāriem brīvajā mikrofona procedūrā un vēlētos atgādināt, ka visiem jautājumu uzdevējiem un komentāru izteicējiem ir maksimāli divas minūtes laika. Pirmajam došu vārdu Mueta kungam divas minūtes lūdzu. Oui, merci. Paldies, priekšsādātāji kungs. Man ir uh, liels prieks piedalīties šajā sanāksmē, kuras tēmās ir cīņa pret agri, agresīvu nodokļu plānošanu. Pateicoties G20 OE un OECD veikumam, Eiropa arī ir aktīvi ķērusies pie šo jautājumu risināšanas. Francijā pirms trīs ar pus gadiem ir izveidots uh, informācijas grupa, kas arī strādā pie šiem jautājumiem nacionālajā likumdošanā. Mēs esam tikušies ar Eiropas komisijas atbildīgajiem dienestiem. Toreiz pirms šiem trīs ar pus gadiem jautājumi bija grūti risinām Eiropas līmenī, jo šis jautājums ietilps dalību valstu kompetence un situācija nebija vēl pietiekama attīstījusies. Um, atšķirībā no tā, kā tas ir šodien. Luks līgs, kā jau tik teikts, pātrināja notikumu gaitu, un tagad šī problēma nodarbina mūs visus. Patiesībā mēs saulē konstatējam, ka šī nodokļu konkurence notiek pašā Eiropā, un jautājums bija, kā uh, Uh, izlabot robus nacionālajā likumdošanā, lai šie multinacionālie uzņēmumi uh, nevarētu izvairīties no nodokļu nomaksas. Un uh, man ir prieks par to, ka Eiropas Savienība un komisija tagad izvērtē dažādus priekšlikumus šai jomā, un viens priekšlikums, manuprāt, ir īpaši būtisks, proti harmonizēt nodokļu uh, bāzi attiecībā uz uzņēmumu uh, nodokļiem Eiropas Savienībā. Dalība valsts varētu noteikt nodokļu likmi, bet būtu spēkā kopīgi noteikumi, kas atteikt, attiektos uz uzņēmumiem un novērstu agresīvu nodokļu konkurenci. Paldies! Nākamais runātājs Vāna Rompoja kungs no uh, Bēģijas pārstāvpalātas. Ja, meneer de voorzitter, eh, België. Godātais priekšsēdētāja kungs. Es eh, pārstāvu Beļģijas eh, politiku un mēs esam sadarbojušies ar taksa divi darba grupu Eiropas parlamentā jo, protams, ka mums ir jāizveido kopīga nodokļu bāze, un Beļģija šeit vēlētos pateikt sekojošo. Tās nodokļu bāzes, kuras ir domātas kā sava veida ārvalstu investoru piesaistīšanas ēsma, ir ārkārtīgi svarīgas, un tomēr problēma ir e, saistīta arī ar e, to, ka šis kopīgais darbs šobrīd pie kopīgā uzņēmuma nodokļa Eiropai ir svarīgs, bet vēl divi aspekti. Eiropas komisija nosoda Beļģiju par to, ka uh, mums nav konkrēta noteikuma izvairē, izvairīšanai no dubulto nodokļu piedzīšanas. Uh, šī sistēma ir bijusi jau kopš 4. gada, un uh, patiesībā Beļģijas valdība vēlas atbalstīt uh, tos uzņēmumus, kuriem šī nauda, no kuriem šī nauda nav tikus pieprasīta un pieprasīta. Tātad šobrīd Beļģijas valdība pieprasa retroaktīvu naudu no tiem uzņēmumiem, kuri nav samaksājuši nodokļus. Par BEPS vadlīnijām ir tāds vidusperiods, un patiesībā šajā vidusperiodā, pārējais periodā nebūs skaidrības, kāda ir tiesiskā drošība, un tas mums nav pieņemams. Pieņem, piemēram, es eh, esmu dzirdējis, ka eh, kapitāla nodokļu samazinājums, piemēram, eh, procentu likmi samazinājums būs izņemts no BEPS. Piemēram, Beļģijā ir ļoti īpatna nekustamā īpašuma nodokļu sistēma, un ko komisija tādā gadījumā darīs? E, problēma jau nav tajā, ka komisija nav pateikusi, ko mums darīt. Komisija vienu dienu saka tā, otru dienu citādi, un skaidrība nav neviena. Paldies, e, saka prieksēdētājs. Tā tad mūsu jautājums ir, ko mēs varētu darīt un kā mēs varam eh, nodrošināt tiesisko skaidrību. Iterate, please, that speak. Lūdzu, es jums teicu maksimāli divas minūtes, es jūs pārtraukšu, jo mēs vēlamies dot vārdu visiem, kuri vēlas uzdot jautājumus. Paldies! Nākamais jautājums ir Krečkungs no Maltas pārstāvju palātas. Lūdzu! Grazie, su chairman. Paldies, prieksēdētā kungs. Bez šābām šis ir ļoti tehnisks fails, bet arī politiski tas spēlē nozīmīgu lomu. Pie tam tas spēlē politiski nozīmīgu lomu kā dalību valstā arī Eiropas līmenī. Jautājums pēc savas būtības ir tāds materiāls, ja varētu teikt, bet uh, tam ir jātiek rūpīgi izsvērtam. Pie tam uh, ir ļoti daudz delikātu aspektu, kas atšķiras no dalību valsts uz dalību valsts. Protams, ka ik viens iestājas par godīgu aplikšanu ar nodokļiem, un daudzi šīs uh, nodokļu izvairs pakotnes aspekti nav pretrunīgi. Tomēr varam nonākt situācijā, kurā visa šī pakotne un atsevišķi tās aspekti pārkāp dalību valsts suverenitāti. Aplikšana nodokļiem ir dalību valsts kompetencē, tāpēc mēs uzskatām sekojoši. Ja šī iniciatīva, lai tā darbotos, tad uh, pilnībā būtu jāievēro subsidiaritātes princips un eh, subsidiaritāte attiecās arī uz aplikšanu ar nodokļiem. Fiskālā suverenitāte. Proti, mēs uzskatām, ka mazām ekonomikām un eh, ekonomikām, kas ir pakļautas lielākiem riskiem nekā lielās dalību valstis, vajadzētu paredzēt arī šādu pasākumu kopumu ietekmi uz mazajām ekonomikām, lai neciestu mūsu iedzīvotāji, lai tie joprojām ticētu, ka šī nodokļu pakotne kaut ko dos viņu dzīves uzlabošanai. Tikai tad šīs pakotnes īstenošana būs veiksmīga. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais eh, ir Žalī kundze zaļo grupas vārdā lūdzu. Yes, good morning everybody. I think... Labrīt visiem! Labdien! Es vēlētos ar jums padalīties domās par zaļo izstrādāto ziņojumu vai pieprasījuši, ko esam piepras, šīs izstrādāt. Un tas ir ziņojums par IKEA. Mēs esam atklājuši, ka šis uzņēmums ir noslēpis 1 miljārdu eiro sešu gadu laikā. Man ir cipari no daudzām jūsu valstīm, piemēram, Beļģija, gada laikā 7 miljoni, Dānija 3, Francija 23 miljoni, Vācija 36 miljoni un tā tālāk. Tā kā es jautātu, uh, lūgtu jūs ielūkoties eh, šajā praksē, ko piekop šis uzņēmums un vērsties finanšu ministrijā un eh, izbeigt šo praksi. Ziņojums ir pieejams, eh, varu dalīties tajā ar visiem. Un kas ir svarīgi? Lai jaunie BEPS noteikumi pien, piespiestu Ikejā maksāt nodokļus tur, kur eh, tā darbojas, vai tas tā notiks. Nu, mums būs priekšlikumi uh, par to, kā izķert šāda veida agresīvu nodokļu plānāšanu, uz kuru BEPS neattieksies jebkurā gadījumā. Liels paldies! Apreiz kungs no Rumānijas senāta. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, mūsu parlaments atbalsta rīcības plānu eh, cīņā pret eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mums tiešām trūkst koordinētas eh, darbības ar nodokļu piemē, piemērošanu uzņēmumiem un ir nepieciešama lielāka harmonizācija starp dažādu dalību valsti sistēmām. Runājot par kopējo konsolidēto nodokļu bāzi, eh, mēs zinām, ka dokuments tiks pārskatīts un eh, jaunais variants palīdzēs pārvarēt eh, problēmas, kas saistīts ar izvairīšanos no nodokļiem. Mums ir šaubas par dažu konsolidācijas elementu iekļaušanu eh, CCCTB eh, direktīvā un eh, tās piemērošanu. Rumānijas gadījumā darba spēka cenas un aktīvu pazeminātā vērtība radīs problēmas un nostādīs uz Rumāni neikdevīgākā situācijā, kā tās valsts, kurā aktīvi ir novērtēta augstāk. pārobežu eh, zaudējumu atgūšanas problēma, ņemot vērā, ka mums nav attiecīgu eh, standartu par peļņas gūšanas vietas eh, definēšanu. Un pēc jaunā priekšlikuma, kas nāks lē 2016. gadā, mēs turpināsim pārskatīt šī priekšlikuma ietekmas budžetu. Paldies! Nākamais runātājs Loržie kundze no Nacionālās asamblēs. Luvežī. Mani sauc Luvežī. Tātad jautājums par to, kā pēļņa tiek aplikta ar nodokļiem un kur tiek veikta ekonomikas aktivitāte, ir svarīgs jautājums, ar ko Eiropai ir jānodro, jānodarbojas un tas jāatrisina. Uh, jaunākā saņemtā informācija liecina par to, ka nodokļu optimizācija un visas ar to saistītās darbības prasa aktīvu rīcību. Mēs zaudējam lielas naudas summas, ir jāveido uh, taisnīga un samērīga nodokļu politika Eiropā, lai visi pilsoņi uh, piedalītos uh, nodokļu maksā un lai uh, daudznacionālajie uzņēmumi nevarētu izvairīties no nodokļu nomaksas. Tāpat mums ir jādomā par citiem jautājumiem, kā aizstāvēt uh, inovācijas Eiropā un kā novērst um, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Ir jāveic kopīgi tālējoši nodokļu pasākumi, uh, lai uh, nodrošinātu lielāku atklātību un apliktu uh, pēļņu ar nodokli tur, kur tā tiek gūta. Un, protams, ir nepieciešama cieša sadarbība starp dalību valstīm, lai gūtu panākumus BEPS darba kārtības īstenošanā, kā to norādīja arī iepriekšējie runātāji. Un ir jābūt pienie, pietiekamai apņēmībai, lai nodrošinātu taisnīgumu nodokļu jomā. Paldies! Thank you very much! Vēl paldies! Nākamais Engelbrekta kungs no Dānijas Folketinga. Liels paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi! Cienījamie kolēģi, es vēlētos, lai mēs paši sev atgādinātu, par ko tad BEPS projektā vispār ir runa. Te nav runa par to, lai pēkšņi palielinātu nodokļu ieņēmumus no uzņēmumiem jūsu budžetā. BEPS drīzāk runā par to, ka ir jānodrošina tas, lai dalībvalstī strādājošs uzņēmums tiktu aplikts ar nodokļiem tāpat kā multinacionālās kompānijas, jo tas tāda vienmēr ir, jo te ir runa par godīgu konkurenci. Dažas no uzstāšanām šodien eh, atzīmēja to, ka nepieciešams eh, palielināt izpratni iedzīvotājos. Mēs ļoti daudz esam eh, par to informējuši mūsu iedzīvotājus. Un ne jau tikai tāpēc to saka, esmu bijis ministrs, kas bija atbildīgs par šo jomu, bet mēs esam ļoti progresīvi. Viens no iemesliem, kādēļ mēs vispār runājam par korporatīviem nodokļiem jau vairākus gadus, uh, Es gribētu teikt, ka ir tāda laba lieta mm, par informētību runājot. Jūs pat tiešām redzat, ka starptautiskas korporācijas, ASV korporācijas iesaistās starptautiskās debatēs un saka, nu paklausieties, kāpēc, lai mēs nenodrošinātu lielāku caurskatāmību un pārredzamību, eh, kā mums ir citās valstīs, un tad, kad jūs to esat panākuši, jūs arī varat virzīties uz priekšu. Tā kā mēs esam darījuši mēs aicinām jūs katru uh, savā parlamentā virzīt uz priekšu to tā, kā mēs to esam darījuši Dānijā, veidojot atklātu datu bāzi, pieejam datu bāzi, kur jūs redzat katru uzņēmumu, kas darbojas eh, Dānijā, cik viņi ir pelni, cik viņi maksā, cik viņi ir iemaksājuši pēdējo gadu laikā, un tas tiešām palielina cilvēku informētību un aicinu arī ieviest VEPS eh, tiesību aktu pēc iespējas ātrāk. Tālāk Stalijāna kungs no uh, Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! Es apsveicu Eiropas direktīvas priekšlikumu un arī Nacionālo parlamentu eh, deputātu apņēmību samazināt vai pat apturēt um, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Bet ir taisnība, ka mazie uzņēmumi maksā lielākus nodokļus kā transnacionālas korporācijas, un mums šāda prakse ir jā, jāizbeidz. Un um, Eiropas komisijas paziņojumā um, ir teikts, ka atsevišķi nodokļu nolēmumi principā pārkāpja Eiropas regulas par valsts atbalstu. Un mans jautājums Eiropas komisijai ir sekojoši, kādā veidā tas bija iespējams e, nerīkoties šajā jautājumā, jo nodokļu nolēmumi e, jau pastāv daudzus gadus, tie nav parādījušies kaut kad nesen, un mēs esam pieņēmuši tiesību aktu par šo jautājumu, un Eiropas komisija e, rīkojas tikai tad, kad parādās liels skandāls, kad uh, sākās milzīgi protesti sabiedrībā, un tā Eiropas institūcija nedrīkstētu rīkoties. Tādēļ mans jautājums, kā mēs varētu rīkoties, vai kā mēs būtu varējuši rīkoties e, šajā situācijā jau sen? Paldies! Nākamais runātājs ir Lorija Kundze no Igaunijas parlamenta. Lūdzu! Paldies! Es piekrītu manam dāņu kolēģi teiktam. Cīņa pret eh, nodokļu izvairu ir nodokļu politikas galvenā joma. Kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka adekvāti nodokļi veicina godīgu konkurenci un godīgu konkurenci ir ekonomikas pamatā. Es piekrītu arī tiem kolēģiem, kuri teica, ka mūsdienu ekonomikas nav tādas, kādas tā bija vēl pirms kāda brīža un iespējams, ka mūsu nodokļu sistēmas ir novecojušas. Piemēram, digitālā ekonomikā ir ļoti grūti pateikt, kur tiek radīta vērtība, un tomēr nodokļi ir jāiekasē tur, kur tiek radīta vērtība. Tāpēc e, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs e, konkrēti noteiktu kaut vai virtuāli, kur tad tiek radīta pievienotā vērtība, jo tur ir arī jātiek apliktam ar nodokļiem. Un e, harmonizējot nodokļu informācijas apmaiņu, mums vajadzētu mēģināt pēc iespējas lielākā mērā izvairīties no papildus birokrātiskā sloga. To jau ir uzsvērs OECD un arī citas atbilstīgās iestādes. Mēs eh, atbalstam nodokļu pārlikšanu no kapitāla un eh, darba uz eh, piesārņojumu, un es domāju, ka tas noteikti veicinās ekonomisku izaugsmu Eiropā. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamā, nākamā runātāja ir Andrē Kundze no Francijas senāta. E, paldies, BEPS e, e, projekts, kā jūs noteikti būsiet sapratuši, gūs lielu atbalstu Francijā. Pirmkārt, uh, no vienas puses cīņa pret nodokļu e optimizāciju, ko lielās digitālās ASV kompānijas izmanto, lai nemaksātu nodokļus Eiropā. Uh, bet no otras puses uh, šī nodokļu bāžu relokalizācija arī satrauc, jo jaunietekmes valstis kā Brazīlija un citas tagad uh, Uh, liek maksāt uh, papildu nodokļus lieliem uh, Eiropas izcelsmes uzņēmumiem. Mūsu finanšu komisijas senātā pagājušajā gadā organizēja virkni uzklausīšanu, uh, par eh, Francijas iespējām aizstāvēt savu uzņēmumu interesi, īstenojot efektīvu ekonomisko diplomātiju gan OECD ietvaros, gan arī pārskatot nodokļu nolīgumus ar šīm eh, valstīm rudenī um, tika pieņemti vairāki panti nodokļu likumā 2016. gadām, pārņemot uh, vairākus BEPS normas franču likumdošanā, bet šis darbs vēl ir jāturpina. Paldies! Thank you for... Paldies! Un pēdējais runātājs šajā sarakstā ir Demosei kungs no GOE grupas Eiropas parlaments lūdzu. Jā, sveicināti mani kolēģi Briselē. Šī nodokļu izvairs pakotne ir komisijas iniciatīva, un tomēr tie iedzīvotāji, kurus vissmagāk ir skāruši sociālo izdevumu apcirpumi, no tā arī cietīs. Es saprotu, ka e, eh, tā, tiek tā kā presnostatījums. E, eh, sociālā joma un lielās starptautiskās komp kompānijas. Tā tad runa iet par dažādiem procentiem, par pirms nodokļa aplikuma ieņēmumiem un ir vesela virkni izlaukumu, iz, izņēmumu. Jā, iespējams, tas ir spēcīgs instruments un tomēr šie 30% vēl virs CDC eh, noteikumiem. Sākotnējās OECD rekomendācijas 75% pat 90%, tas eh, joprojām ir pamudinājums doties uz nodokļu paradīzēm, un, protams, Eiropas parlamentā mēs turpināsim strādāt pie nodokļu godīguma, jo tas Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs Eiropas ekonomikai, tas ir vajadzīgs arī publiskajām finansēm, lai izkārpītos no krīzes. Paldies, tas bija pēdējais runātājs, un tagad esam pabeiguši BEPS sadaļu. Ir uzdot veselu virkni jautājumu, piemēram, Beļģijas pārstāvis no Rumānijas parlamenta arī tika dzirdēts jautājums. Varbūt tagad es varētu dot vārdu komisijas pārstāvim. Maks divas minūtes, vienkārši atbildiet komisijas vārdā, un tad eh, iespējams, ka jūs varat tikties ārpus šīs telpas un runāt tālāk. Merci beaucoup, monsieur le président. Oui. Paldies, priekšsēdētāji. Ar lielu prieku atbildēšu uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, vēlējos pateikties visiem tiem, kuri uzsvēra to, ka ir nepieciešams vienoties par kopīgi konsolidētu nodokļu bāzi. Protams, BEPS ir nepieciešams bet uh, tas uh, mm, nenoliedz to, ka ir nepieciešams vienoties par kopēju uh, nodokļu bāzi. Tālāk par valsts atbalstu, nu, jāsaka, tā nav komisijas īstenotā politika, un es neesmu atbildīgs par šo jautājumu, ar to nodarbojas kolēģi no konkurences, ģenerāla direktorāta. Uh, bet jāsaka, šie nav specifiski jautājumi attiecībā uz valsts atbalstu nodokļu jomā. Tātad, ja šeit ir konstatēts neatbilstības, tad šī palīdzība ir jāatmaksā. Tālāk par eh, Bēģijai specifisko nodokļu politikas jautājumu par kredītu procentu atvilkšanu no nodokļiem, tātad šeit ir jāparāds garantijas. Līdzīgas sistēmas pastāv citās dalību valstīs, bet uh, tās pavada noteikumi, kas ierobežo iespējas ļaunprātīgi izmantot šo nodokļu režīmu daudz vairāk nekā tas ir Bēļģijā. Un mēs savos ieteikumos Eiropas pusgadā Bēļģijai arī runājam par šiem jautājumiem. Mums uh, ir īstenots dialogs ar Beļģiju. Šī sistēma kā tāda nav nosodāma, bet ir jāparādz vienlaikus noteikumi, kas novērstu ļaunprātīgu šīs sistēmas izmantošanu. Un uh, eh, mūsuprāt, Itālijas sistēma ir daudz uh, labāk izstrādāt šai ziņā. Un Bēļģijas politiķiem, politiķiem būtu pie šiem jautājumiem uh, jāstrādā. Tālāk par nodokļu nolēmumiem. Šeit gribētu teikt divas lietas. Ne jau Eiropas komisija pamodās uh, pēc šī luksusīga skandāla. Pie šā uh, jautājuma mēs jau strādājām rīcības kodeksa darba grupā kopš 2010. gada. Bet gribēju atbalstīt uh, Nīderlandes uh, deputāta teikto, ka ja pastāv stabila, uh, skaidra uh, tiesiskā bāze, tad daudz vieglāk ir strādāt nekā tādā gadījumā, kad viss ir atkarīgs no dalību valsts labās gribas. Un līdz ar to ar šo direktīvu par tā nodokļu nolīgumiem mums ir daudz stabilāks pamats darbam šajā jautājumā nekā tas ir bijis līdz šim. Un uh, cits jautājums esmu gatavs apspriest divpusējā kārtā. Paldies! Paldies! Vēlētos pateikties arī pārējiem šajā sadaļā runātājiem. Tagad pārējām pie otrās mūsu darba pēcpusdienas daras daļas un došu vārdu sēdes vadītājiem. Ladies and gentlemen. Cienījamās dāmas un godātie kungi, vai drīkst lūgt jūsu uzmanību? beginnen? Zou staan? Ja. Oké. Okay. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. pievienojos eh, manai kolēģei no Nīderlandes senāta un pēc BEPS otrajā šās pēcpusdienas sadaļā mēs runāsim par Banku Savienību. Banku Savienība ir būtiska Eiropas Savienības reformu mm, kopumu daļa, kuras nolūks ir pārskatīt finanšu sistēmu. Un eh, atlikušajā pēcpusdienas daļā mēs runāsim par Banku Savienību, kas tajā ir panākts un kāda būtu izaicinājuma nākotnē. Izaicinājumi, lai pabeigtu Banku Savienības izveidi. Kopējais uzraudzības mehānisms un vienotās, vienotais, vienot, vienotais noregulējuma mehānisms Tātad tie ir divi pirmie pilā, pilāri Bankas Savienībai un uh, uzklausīsim Eiropas centrālās bankas uh, pārstāvis teikto Danielu Noju un būs arī Elka Kēninga no kopējā noregulējuma, uh, no, noregulējuma padomas. Šodien mm, mēs tiekamies uh, dienu pēc tam, kad Ekon balsoja par Banku Savienības ziņojumu, un Galtjērī kungs ir šā ziņojuma referents. Ziņojumā tiek runāts par Eiropas Banku Savienības eh, notikumiem 15. gadā. Vēl bez tam Ekon komitejā tika diskutēts arī par komisijas priekšlikumu par Eiropas depozītu un vērtspapīru schēmu. Nīderlandes parlamentā Tik izskatīts jautājums par depozītu garantijas schēmu, tāpēc mēs ar ļoti lielu interesi piedalīsimies diskusijās par Banka Savienības trešā pilāra pilnveidošanu. Ar interesi uzklausīsim arī citas viedokļas par Eiropas Savienības kapacitāti veidojot depozītu aizsardzību un veidojot efektīvu un rīcības spējīgu banku savienību. Lai tiešām mums izdotos izveidot tiltu starp bankām un investētājiem, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Tagad došu vārdu Danielai Nojī, kas ir uzraudzības padomas priekšsēdētāja Eiropas centrālajā bankā. Very much. It's a pleasure, uh, Mr. Paldies, liels uh, gods uh, man priekšsēdētāja kungs uh, deputāti piedalīties šajā starp parlamentu komitejas sēdē. Sākotnēji bija paredzējusi runāt par diviem jautājumiem - par vienotā uzraudzības mehānismu panākumiem pirmajā darbības gadā un otrkārt par to, ka atšķirīgie banku darbības noteikumi dalību valstīs apgrūtina banku uzraudzību. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo situāciju tirgos, um, es gribētu jūs informēt ar uh, to, kā mēs vērtējam situāciju Eiropas banku nozarē. Tā atšķiras no 2012. gada. Banku sektors ir daudz noturīgāks pret satricinājumiem un uh, ir bijis pieaugums no 9 uz 13 procentiem saskaņā ar strepu uzraudzības procesu. Banku kapitāla kvalitāte arī ir ievērojami uzlabojusies, līdz ar to uh, nozare spēja uh, labāk uh, tikt galā ar uh, neparedzētiem satricinājumiem. Tomēr ir vēl uh, liels skaits banku ar sliktiem kredītiem, bet uh, šo kredītu apjoms ir identificēts saskaņā ar Eiropas banku iestādes definīciju. Un uh, šie mm, sliktie kredīti ir atbilstoši sekti ar uh, garantijām. Līdz ar to mēs uh, turpinām samazināt uh, pakāpeniski šo slikto kredītu apjomu turpmāko gadu laikā. Mēs sadarbojamies ar nacionālajām iestādēm, lai uh, šo politiku papildinātu pasākumi dalību valstu līmenī. 2015. gada strep cikla ietvaros mēs esam noteikuši otrā pīlāra kapitāla prasības banku sistēmai. Tas nozīmē, ka kapitāla prasības turpmāk vairs nepieaugs. Un uzraudzības mehānisms ir sagatavojies šo prasību īstenošanai līdz 2019. gadam. Vairums banku šīs prasības jau ir izpildījušas, citas pakāpeniski izpilda šīs prasības ar pēļņas sadalas mehānismu, lai sasniegtu prasību izpildīt 2018. gadā. Tāpat Eh, ir pieaugusi pēļņā attiecībā uz 2014. gadu, līdz ar to bankas var īstenot atbilstošu pēļņas eh, sadales politiku, tāpat laikā veidot eh, kapitāla uzkrājumus, lai izpildītu kapitāla prasības Eh, šīs prasības pakāpeniski tiek īstenotas un bankas ievērojami pārsniedz minimālos apjomus un veido uh, buferus uh, pakāpeniskas ieviešanas periodā. BRD uh, tagad ir tāds noregulējuma mehānisms, ka banku sektors uh, maksā par rekapitalizāciju. Tāda būtu nepieciešama nevis nodokļu maksātāji. BRD uh, uh, nosaka lielāku investoru at, uh, atbildību. Un ir ļoti svarīgi paturēt prātā, pašreizējā situācijā visus šos nozacījumus, bet tagad es gribētu jūs informēt par vienotā uzraudzības mehānismu sasniegumiem pirmajā darbības gadā. ECB banku uzraudzības pilnvaru noteikšana ir uh, bijis um, uh, ievērojams sasniegums, ņemot vērā uh, laika ierobežojums. Tātad pamatnostādne ir uh, vienādā tieksme pret visām bankām, kam ir vienādas uh, īpatnības. ECB, lai to īstenot, ir nepieciešama pirmkārt homogēni noteikumi un noteikumi homogēna īstenošana Kopš vienotā uzraudzības mehānismu ieviešanas esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu abās jomās. Mēs esam izveidojuši kopīgu metodiku uzraudzībai un izvērtēšanai. Tas nozīmē, ka mēs izvirzām precīzus un taisnīgus uh, kritērijas izvērtēšanas procesā, ņemot vērā spēko, spēkā esošo regulējumu. Diemžēl vēl nav pilnībā harmonizēt šie noteikumi un arī uzraudzības praksi, līdz ar to nav, diemžēl, iespējams pilnībā harmonizēt. Un mēs varam teikt, ka harmonizācijas politika vairumā gadījumu tiks īstenot 2016. gadā Uh, uh, atšķirīgie banku darbības noteikumi traucē kopīgu uzraudzīšanu un līdz ar to uh, ECB iespējas harmonizēt uzraudzības noteikumus ir ierobežota. Mm, ir noteikumi, ko mēs nespējam noteikt, un līdz ar to tiek kropļoti vienotie uh, konkurences noteikumi. Šeit ir uh, dažādi iemesli. Ir Eiropas Savienības noteikumi un uh, paredzētie izņēmumi un uh, jautājumi, ko var izsināt tikai nacionālā līmenī, līdz ar to nav iespējams veikt harmonizāciju. Ir nepieciešams veikt likumdošanas iniciatīvu, lai šo problēmu atrisinātu. Tas būtu. Uh, uh, uh, minēšu piemēru. Uh, Eh, eh, ir nepieciešama ātra uzraugu iejaukšanās, ja, ja banka atrodas pro, uh, grūtā situācijā. Un direktīva dod tiesības uzraugiem ātri iesaistīties šai procesā. Bet šīs, šo noteikumu transponēšana ir atstāta dalību valstu ziņā. Līdz ar to ECB saskaras ar 19 atšķirīgām likumdošanām uh, eirozonā. Bet eh, um, no mana viedokļa šeit ir nepieciešami vienoti noteikumi. Otrakārt, nacionālā likumdošana var arī uh, veidot nevienlīdzīgus spēles noteikumus Eirozonā. Un ECB uh, eh, iespēja harmonizēt noteikumus banku savienībā ir ierobežota. Uh, Uh, nacionālajā likumdošanā atsevišķās dalību valstīs. Piemēram, nesaistoša uzraudzības prakse uh, būtu jāpārveido obligātā uzraudzībā, lai veidotu patiesu banku savienību, dalību valstīm būtu jāturas no šķēršļu veidošanas uh, uzraudzības jomā. Un noslēgumā gribu teikt, ka vienotais uzraudzības mehānisms tika izveidots, lai īstenot uzraudzību, tomēr ir ierobežojumi mūsu darbā un mums ir nepieciešams atbalsts no likumdevējiem gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, lai īstenot patiešām vienotu uzraudzības sistēmu. Mums ir kopīgiem spēkiem jāpārvar. Uh, fragmentācija likumdošanā gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, lai nodrošinātu prudenciālo noteikumu pilnīgu harmonizāciju, lai mēs varētu veikt mums uzticētos pienākumus. Paldies! Paldies! Paldies, eh, Naī no kundze, un tagad eh, vēlētos dot vārdu doktorai Elkai Köningai. Paldies, priekšsēdētāji kungs! godātie Eiropas parlamenta deputāti, cienījamie dalību valstu parlamenta pārstāvi. Mēs esam jauna organizācija, tāpēc mēs ar daudz ko sastopamies no jauna, un man šī ir pirmā reize, kad uzrunāju reizē dalību valstu parlamenta deputātus un Eiropas parlamenta deputātus. Man tas šķiet ļoti nozīmīgs brīdis. Mēs eh, vienmēr esam gatavi atskaitīties un atklāt runāt par lietu kārtību. Tāpēc kopā ar Danielu no I sastrādājamies un klausoties viņas teiktajā, jūs noteikti pamanīsiet, ka arī manis teiktajā būs līdzīgi ieslēgumi. Nekavējoties ķeršos klāt arī diviem šeit izskanējušajiem tematiem, tā tad eh, vienotā noregulējuma padoms eh, izveida Un uh, Daniela savos ievadvārdos eh, jau teica, un es viņai pilnībā piekrītu tam, ka mums ir jāstrādā pie Bankas Savienības. Tā tad 15. gadā. Es pirms divām nedēļām viesojos ekon komitejā, un šī ar tomēr ir ekon sēde lielos vilcienos, tāpēc neatkārtošos. Bet mēs esam tādā ievadstadijā. Uh, Mūsu organizācijā strādā 130 darbinieki, un līdz šā gada beigām ceram būt dubultā skaitā. Tātad mēs veidojam jaunu organizāciju. Organizācijas izveida norit eh, ļoti gludi un veiksmīgi, bet, protams, darāmā ir daudz. Tagad pēc būtības. No pagājušā gada Mēs jau plānojām, un to Galtjērī kungs savā ziņojumā te, jau teica, mēs par vienotā noregulējuma padomu esam runājuši jau ilgi. Pēdējos mēnešos eh, mēs eh, esam uzņēmuši tādus pilnus apgriezienus. Var um, nopietni runāt par mūsu darbības tādu pilnmiesīgu sākumu tikai šā gada janvārī. Decembrī tika panākta vienošanās, pareizā sakot, parakstīts līgums, bet vienošanās tika parakstīta jau iepriekš starp Eiropas parlamentu un SNB. Mums ir savstarpējās saprašanās memorandums starp Centrālo banku un SNB par informācijas apmaiņu. Tā tad ļoti augstu vērtējams nolīgums, īpaši Eiropas centrālajai bankai tas ir svarīgi, jo šī vienotā noregulējuma padome mēs eh, vēlamies sadarboties ar centrālo banku. Apmaiņa ar informāciju, to pieminēja jau Daniela Noī, un eh, runājot acs pret aci, mēs ar Danielu tieši runājam par informācijas apmaiņu. Ar dalību valstu noregulējumu iestādēm sadarbība ir iestiprināta, jo tieši dalību valstu atbildīgās iestādes spēlē izšķirošu lomu e, ne tikai mūsu institūcijas darbības stiprināšanā, bet, e, protams, šīs atbilstīgās dalību valstu iestādes savukārt tālāk strādā savā valstī Un, eh, protams, ka zināšanas uz vietām ir ārkārtīgi būtisks, ja vēlamies īstenot tādu vai citu likumu. Esam sagatavojuši eh, tādu eh, krīzes pārvaldības bukletu, un esam pārliecināti, ka tas mums ļaus veikt tādu noregulējumu plānošanu, Un ja nākotnē eiro būs paredzēts kādas izmaiņas e, caurskatāmības uzlabošanā, tad esam gatavi sagatavot e, vadlīniju apkopojumu, piemēram, jūs jau pieminējām tādu uzraudzības vadlīniju kopumu, un e, šīs vadlīnijas būs domāts ne tikai nozars speciālistiem, bet arī plašākai publikai plašākai sabiedrības daļai, kurā tad eh, arī labāk varēs izprast šos procesus. Tas arī veicinās eh, pārskatāmību. Sadarbība un koordinācija ar dalību valsts atbilstīgajām ieskādēm ir ļoti būtiska, bet ar to vien nepietiek. Mums ir jāsadarbojas arī starptautiskā līmenī, tā tad eh, izējot izjūt ārpus eiro robežām un izjūt ārpus pat ēs robežām, jo patiesībā lielākās Eiropas bankas darbojās gan iekšpus, gan arī ārpus eiro zonas robežām. Šeit jau izskanēja, un to pieminēšu vēlreiz, pēdējos gados daudz jauna ir ne tikai um, pārvaldībā, bet arī noregulējumā. Un tagad ieskicēšu 16. gadā darāmo. SNB ir eh, tāda vizionāra organizācija, tāpēc mēs raugāmies nākotnē. Un mēs veidz, veidojam šo noregulējumu plānojumu, paturot prātā, ka šim plānojumam ir jābūt reāli izmantojamam. Tā tad eh, Reālajā dzīvē tas nozīmē, ka mēs mēģinam iet solīt notikumiem pa priekšu. Ko tas nozīmē? 16. gadā šī noregulējuma plānošana nozīmē lielos vilcienos to, ka mēs e, tā kā sagatavojam mūsu noregulējumu kapacitāti, mēs izmantojam mūsu resursus un izveidosim tādas iekšējas noregulējuma komandas. Ļoti būtiska mūsu darba daļa ir noteikta, noteikta minimālās prasības pašfondiem un šo darbu cerams mēs pabeigsim līdz gada beigām. ENR attieksies uz visām Eiropas Savienības bankām, protams, proporcionāli to izmēram. Tas ir mūsu galvenais uzdevums citu starpā arī īstenot tā saucamos tilek noteikumus, starptautiskos noteikumus un raudzīties, lai šie noteikumi būtu savietojami. Labā ziņa ir tā, ka ir savietojami un arī e, spēlētāji šajā nozarē šos noteikumus ir uzņēmuši ar izpratni un pozitīvi. Protams, ka mēs izskatīsim gadījumu no gadījuma, Un Banku Savienībā lielākās bankas vēlas, protams, pateikt savu sakāmo. Bet eh, kvantitatīvie mērķi lielākajai daļai banku eh, galvas sāps nesagādās. Tomēr uzsvars būtu jāliek arī uz kvalitāti. Šie kvalitātes kritēriji izpildē būs grūtāki, un tās eh, kvalitātes kritērija izpēta izpildi prasīs banku piemērošanos. Tomēr mums jādara viss iespējamais, lai bankas nākotnē būtu maksātspējīgas. SNB runās eh, arī par tiem instrumentiem, kur ir mūsu rīcībā. Daniela jau to pieminēja, ir viena joma, kurā būtu nepieciešama lielāka vienotība, kur vienotība nāktu par labu un nevis dažādība nāktu par labu, kā ir ierasts domāt. Tātad BLRD hierarhijas strikta īstenošana. Ko tas nozīmē? Noteikumi ir visiem vienādi, lai nav tā, ka kāds dara vienu kā citu, visu noteikumu ietvaros. Nē, 19 dalību valstis eh, vēl nav transponējušas BLRD, tas ir saskaņā ar BLRD noteikumiem un tomēr. Tā tad eh, zināma dažādība um, nav nevēlama, tomēr tā situāciju nedaudz sarežģīs. Un ja visiem noteikumi būtu vienādi transponēti, tad eh, tas ļautu tā gludāk iet visam, ļau, visam cauri, bet dot vienotā noregulējuma fonds esam jau izveidojuši noteikumus un pirmie aizņēmumi jau ir parakstīti. Un tuvākajās nedēļās ir parakstīts parakstīt vēl daudzāk. Esam eh, apkopojuši arī 15. gada rezultātus. Janvāra beigās eh, tie tika apkopot un šobrīd ir tā, ka 4,3 miljārdi ir summa, Un eh, mēs arī ko tādu paredzējām. Par 16. gada ieguldījumu runājot, tad eh, mums ir paredzēts līdz 30. jūnijam par to runāt. Un tagad es vēlētos atgriezties eh, pie Danielas teiktā. Ir tikai un vienīgi godīgi apgalvot, kāpēc astotā gada situācija ir būtiski mainījusies, es pat gribētu teikt uzlabojusies. Bankas ir drošākas un eh, krīzes tādā apagajā tiešām tika pieņemts lēmums. Šobrīd ir skaidrs, ka bankas pret ekonomiskajiem triecieniem ir izturīgi spējīgākas. Ja kaut kas notiks, tad eh, šī noregulējuma ietvaros, noregulējums ir darbojies jau kopš 14. gada, un šajos ietvaros eh, mēs esam gatavi īstenot eh, ļoti striktus noteikumus. Protams, Eiropas daudzveidība un neparedzamība spēlē savu lomu, un tomēr banku noregulējumā mēs e, esam iekļāvuši arī tādu atbildības daļu un esam gatavi to īstenot e, caurskatāmā veidā. Paldies! I would like to give now the floor to uh, Mr. Roberto Gualtieri. Paldies, tālāk došu vārdu ekonkomitejas priekšsēdētājiem Latierīkungam, eh, kurš ir referents par pirmo ikgadējo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, man ir tiešām liels prieks eh, redzēt Bankas Savienības divus eh, pīlārus. Parlaments ir atbalstījis šo projektu ļoti aktīvi. Un tāpēc domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mūsu pirmajā ziņojumā, kas tikai vakar tika apstiprināts ar lielu vairākumu komitejā 71%, tā kā mēs varam vērtēt šo eh, vienotā noregulējuma mehānismu un vienotā uzraudzības mehānismu izveidu kā pozitīvu soli un jā, tā uzraudzības mehānismu izveidošana ir bijusi veiksmīga no operatīvā viedokļa, gan no uzraudzības kvalitātes viedokļa. No operatīvā viedokļa mēs to uzskatām par izcilu, ņemot vērā to, cik īsts laiks ir bijis mūsu rīcībā, lai kaut ko paveiktu. Protams, ka vienmēr pastāv iespējas tālāk kaut ko uzlabot, ja mēs runājam, piemēram, par uh, kvalitāti eh, sadarbībā ar uzraugāmajām iestādēm, un kā arī noteiktu administratīvo eh, procedūru eh, sakārtošanu, lai padarītu procesu efektīvāku. Kas attiecas uz uzraudzības politiku, tad te es domāju, ka vienoties uzraudzības mehānisms tiešām ir eh, stiprinājusi bankas, padarījusi banku sistēmu izturīgāku, noturīgāku pret eh, satricinājumiem. Un es piekrītu iepriekšējās runātājas teiktajam par to, ka kapitāla kvalitāte un kvantitāte ir uzlabojusies. bet, diemžēl, tirgus pēdējā, pēdējā notikuma tirgū tu nevienmēr tā atspoguļo. Jā, datus mēs vienmēr varam iegūt, izlasīt, un uzraudzības pasākumu kvalitāte ir nodrošinājusi kapitāla kvalitātes uzlabošanos. Bet, protams, kā ehm, mēs izteicām arī vairākas piezīmes, īpaši par vienu jautājumu kas ir saistīts ar tā saucamo MDA, minimālais sadalāmais apjoms. Šeit nav īsti skaidrības par pašreizējo likumdošanu, bet tas neliedz izmantot uh, vairāk elastības, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz 81 uh, obligāciju tirgus. Un Iepriekšējos lēmumus noteikti var pārskatīt, lai pilnā mērā varētu izmantot to elastību, kas ir iespēju esošās likumdošanas ietvaros. Un tad, protams, nāk jaunā likumdošana, uh, kur eh, varbūt dividends un 81 obligācija nav labākais risinājums, bet eh, mēs esam gatavi atbalstīt jūsu aicinājumus tālāk eh, veikt harmonizāciju likumdošanas līmenī, un mēs atbalstām arī sarežģītas tehniskas lietas, kas tiek atstātas nacionālajā līmenī vai pakļaut konsultācijām, taču Eh, šos pūliņus mēs noteikti augstu vērtējam un atbalstam tādu mm, vispārēju aicinājumu radīt kaut kādu harmonizētu likumdošanu. Nu, un acīm redzot, tas varbūt pat tiks eh, atzīts tādās vietās, kur jūs to visu nesagaidāt. Piemēram, uh, apvieno eh, Lielbritānijas noregulējums. Nu, ir skaidrs, ka Banku Savienības ietvaros ir vajadzīgs tālāk harmonizācija. Ir vienot noteikumu grāmata, un tāds arī paliks. Eh, tā nosaka kaut kāds konkrēts pasākums, eh, kur ir nepieciešama harmonizācija, un tas izrādās ļoti svarīgi, un to var tikai atbalstīt. Tad ir tāds plašāks skatāms jautājums par spēju izvērtēt banku uh, izvērtēšanu pēc to bilancēm. Līdz ar to mums ir jāprot ieskatīties tālāk par uh, kredīta risku un jāskatās uz finanšu portfeļa saturu īpaši trešā līmeņa aktīviem. Un tad, protams, ir vienotā noregulējuma mehānisms, kas ir tikai savās sākuma pirmajās dienās, bet daudz jau ir izdarīts. Un tāpēc ir svarīgi atzīmēt, ka mēs atbalstam bail-in principu, un mūsuprāt, bail-in ir uh, pareizs Eh, princips, un eh, to nevajadzētu pazaudēt. Un tas eh, nekādā gadījumā neliedz pilnā mērā izmantot to, kas likumdošanā jau tiek paredzēts, arī novērtēt dažādās izvēles iespējas, nebalstoties uz jauno likumdošanu, izmantot dažādus noregulējumu mehānismus un uh, atbilstoša proporcionalitāte, elastība uh, faktiski ir iebūvēta jau uh, likumdošanas sistēmā. Tā kā to visu var izmantot, lai nodrošinātu pārskatāmību un skaidrību no vienas puses, no otras puses, nodrošinātu finanšu stabilitāti un uzturētu uh, iedzīvotāju uzticību un uzņēmēju uzticību banku uh, sektoram un vairums atbalsta arī komisijas pakotni, Edis priekšlikumu. Nu, redzēsim, kāds tur būs tas saturs, mēs eh, strādāsim parlamentā ar to, mēs pagaidām nekatavojamies aizsekties noteikumiem pa priekšu. Un eh, mēs gatavamies turpināt arī pie riska samazināšanas, komisija to pašlaik dara, tas ir labi, bet te ir jābūt ļoti ļoti ehm, prā, prātīgiem, piesardzīgiem, jo ir noteiktas eh, suverēnas jomas. Un eh, tas ir saistīts ar daudz starptautisko organizāciju darbu, izskatot eh, Bāzeles organizāciju finanšu uzraudzībai. Līdz ar to mēs esam gatavi vērsties pie riska novēršanas e, izpētes, bet e, virzīties priekšu ļoti piesardzīgi, kā e, to jau atzīmēja ECB priekšsēdētājs Drāgie kungs, es viņam pilnībā piekrītu šajā jomā. Nu, lūk, tādi, tādas manas pārdomas, un es tiešām gaidu, kad mēs varēsim turpināt apspriest SSM un SRM. Es un analizēt tālākās Banku Savienības uh, attīstības iespējas. Paldies, Kalterija kungs, un tagad es vēlētos dot vārdu Hubneras uh, kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. No tā, kas šeit izskanēja, ir skaidrs, ka Banku Savienība uh, vienkārši vēl tiek veidota. Mēs Eh, ar nepacietību gaidām, kā tas attīstīsies. Mums sev jāatgādina, ka mēs esam palaiduši banku savienību, cenšoties eh, mm, eh, laust šo te bēdīgo praksu, kad banku krīzi pārvērš par valsts parādu. Līdz ar to ir jāstrādā pie pārobežu lielo banku uzraudzības, jā, ar attiecīgu uh, noregulējumu sistēmu un uh, darbu ar zaudējumiem. Gan Nui kundze, gan Kēnings kundze uh, daudz par to runāja. Mēs Eiropas parlamentā tagad esam sākuši darbu par depozītu aizsardzības sistēmas ieviešanu, kas acīm redzot būs pakāpenisks process taču jo tālāk jūs integrējaties ar pamatvalstīm, jo lielāks ir risks, ka varētu izveidoties divu ātrumu Eiropa un padziļināties atšķirības ar tiem, kas ir tā teikt klubā un kur ir ārpus tā. Es e, gribu sacīt, ka Eiropas e, Savienība patur durvis vaļā valstīm ārpus e, Eirozonas ciešākai sadarbībai un dalībai. Uh, banku uzraudzības eh, mehānismā un eh, vienotās noregulējuma eh, mehānismā. Pagājušā gadā Dānijas valdībā atzina, ka tas būtu Dānijas finanšu sektora interesēs līdzdarboties. Tikai Zviedrija un Lielbritānija ir norādījušas nevēlēšanos pievienoties SSM un SRM. Nu, varbūt, ka tam ir kāds priekšrocības īstermiņā, bet galu galā uh, tas ir to valsts interesēs, kas agrāk vai vēlāk gatavojas iestāties. Eiropas integrācijas padziļināšanā šajos grūtajos laikos ir ļoti svarīgi. Tas ir atvērts projekts un jebkurš var iekļauties, bet var riskēt palikt ārpusē un e, riskēt ar marginalizāciju. Un Šie jautājumi Banku Savienības ietvaros ir tie, kur ir nepieciešams risinājums. Centrālajā un Austrum Eiropā banku sektorā liela daļa aktīvu pieder ārvalstu bankām, un klātesošas ir lielas pārobežu grupas – Eh, tās ir iestādes, kuras ir grūti noregulēt, grūti uzraudzīt, ņemot vērā to eh, darbības eh, starptautisko raksturu. Vēl vairāk aktīvi, ko tās tur ļoti bieži netur trešo valstu bankas, bet bankas, kas ir kotētas Banku Savienības teritorijā. Čehijā, piemēram, 88% aktīvi tiek glabāti ārzemēs un dažādos, dažādas banku filiāl, filiālēs. Bulgārijā mums ir līdzīga situācija. Beigšu ar to, ka es domāju, ka ir liela jēga ir pārliecināt tos, kas ir ārpusē iestāties Eiros. Thank you, Mrs. Hübner. Now I give the floor to Mrs. Karine Berger Vārds Karinai Beržē no Francijas Nacionālās asamblejas. Ido, liels paldies priekšstādē, kungs. Vispirms es gribēju sveikt uh, Luī kundzi un Keninga kundzi un pateikties viņām par viņu veikto darbu, jo viņas uh, tiešām uh, īsteno šos lēmumus likumus dzīvē. Tātad vispirms par uh, to, kā cik tālu ir pavirzīsies Francija Banku Savienības izveidē. Mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu attiecībā uz noregulējuma mehānismu. Lēmums Francijā tika pieņemts jau 2013. gadā un attiecībā uz uzraudzības mehānismu visi paredzētie procesi Banku Savienības ietvaros jau ir īstenoti Francijā, tai skaitā jautājums par banku garantiju. Pie šā jautājuma eh, Francija arī ir vēlējusies pavirzīties uz priekšu. Uh, Tātad mēs vēlamies, lai šāda evolūcija notiktu, un mēs arī esam izpildījuši uh, tās prasības, kas ir noteikts um, dažādās Eiropas uh, Savienības direktīvās. Tālāk par Banku Savienības nākotni tuvākajos mēnešos un gados. Jā, mēs daudz jau esam paveikuši, mums ir jālepojas ar to, ka esam spēruši solus priekšu uz regulējuma uh, Uh, integrēšanu lielāku un arī divos pīlāros attiecībā uz uh, vispārēju uzraudzību un regulējumu un otrā pīlārā par banku noregulējumu. Tātad kopīgā vienotā uzraudzība un banku noregulējums ir Eh, ievērojami pasākumi virzībā uz priekšu, un ja pirms pāris gadiem kāds būtu teicis, ka mums izdosies šos mehānismus izveidot Eiropas līmenī, tad maz kurš toreiz būtu ticējis šādai iespējai. Tomēr tas mums ir izdevies. Tagad, ko tas konkrēti nozīmē Eiropas iedzīvotājiem? šīs dienas debates liecina par to, ka mēs joprojām runājam par tehniskiem, abstraktiem makroekonomiskiem jautājumiem, bet Eiropas eh, pilsoņiem banku savienība būs garantija tam, ka viņu nauda tiks eh, saglabāta un ka uh, visi šie mehānismi saglabās arī uh, mūsu uh, kopējās naudas stabilitāti. Tātad mēs no Eiropas uh, veidošanas procesa uh, veid, virzāmies uz uh, politisko Eiropu un uz vienotu garantiju sistēmu, kas, piemēram, Kipras krīzes laikā būtu bijusi ļoti noderīga cīņā pret finanšu krīzi. Un mums Eiropai, visām Eiropas valstīm pilsoņu vārdā ir jāvirzās uz priekšu, veidojot noguldījumu garantijas sistēmu. Ja mums neizdosies izveidot šādu solidaritāti, tad banku savienību uh, pilsoņi nesapratīs un nepieņems. Un trešais punkts par to, kas mums vēl jādara finanšu regulējumu jomā tos, kurus interesē ekonomikas un finanšu jautājumi, uh, lasa daudz rakstu par jauniem finanšu riskiem, ar ko saskars gan pasauli kopumā, gan Eiropa. Mēs konstatējam, ka ir izveidojies uh, parādu burbulis pēc 2008.9. gada krīzes. Šis burbulis joprojām pastāv un nav uh, veikti pasākumi, lai samazinātu kopējo parādu apjomu. Banku savienības mehānismi dod mums iespēju uh, novērst riskus, kas ir saistīti ar banku bilanci. Bet speciālisti runā par to, ka risks pastāv pastāv nevis banku bilancē, bet visā aktīvu pasīvu pārvaldes sistēmā. Tātad visa šī nauda, kas ir uzkrājusies uh, blakus, ārpus uh, banku sistēmai un kas ir šie līdzekļi izņemti no banku bilances. Šeit ir runa par ēnu. Uh, bankām, par uh, apdrošināšanas pensiju fondiem un uh, tie tos uh, tagad uzmanīgi uzrauga finanšu tirgi. Mēs esam pavirzījušies ievērojami uz priekšu, veidojot kopīgu banku sistēmas reglamentāciju, un tagad mums ir jāveic vēl viens solis uz priekšu, lai šī sistēma darbotos pilsoņu interesēs, ieviešot vienotu nodokļu um, noguldījumu garantiju, un mums ir jāspēj uh, pā, uh, stāties pretī iespējamai uh, finanšu krīzē, ja tāda rastos tirgos. Paldies! Paldies, Beržē kundze, un tagad Došu vārdu manam kolēģim Nīderlandes eh, senātā, Prostas kundzei. Paldies, prieksēdētāji kungs, un eh, vēlētos pateikties arī, jā, jūs esat mans kolēģis. Par ko runāšu šovakar? Nīderlandes eh, senāta vārdā runāšu par Eiropas depozītu nodrošinājumu schēmu. Vispirms eh, vēlējos pateikt, ka šāda schēmas izveida šobrīd Nīderlandes senātā viedokļi par to dalās. Tieši tāpat kā dalās arī parlamentā, Nīderlandes parlamentā kopumā. Un tomēr, neskatoties uz šīm pretrunām, vēlētos eh, diskutēt par vienu šīs schēmas aspektu, proti depozītu garantiju fondu. Šai schēmai ir divas funkcijas - aizsargāt e, deponētājus gadījumā, ja banka bankrotē, un arī citu funkciju. Tomēr, e, lai šīs funkcijas izpildītu, schēmai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Pretējā gadījumā schēma nedarbosies. Šajā e, priekšlikumā divi priekšlikumi būtu jāpamaina, jo tie tiešām var e, dot pretēju efektu kā iecerēts. Vispirms par e, fonda investīcijām. Ja gadījumā no fonda tiks izmaksāta nauda, lai, nogu, lai e, garantētu noguldītājiem, tad naudai ir jābūt pieejamai nekavējoties un bez maksas. Tāpēc eh, noteikti Eiropas centrālajā bankā būtu jābūt iezīmētai naudai šim fondam. Un tomēr šī priekšlikuma 73. punktā ir rakstīts, ka naudai ir jābūt investētai. Un investētai, tagad citēju, augsti likvidos eh, projektos. Tāpēc es tagad prasu, un to prasa arī citi Nīderlandes senātā sēdošie deputāti, varbūt, ka vajadzētu paredzēt šajā pantā fondam iespēju tieši vai netieši, piemēram, netieši, e, investēt tādās bankās, kuras piedalās šajā depozītu garantijas schēmā. Proti, mēs nevaram ļaut, kā fonds brīdī, kad tam ir jādarbojas un momentā jāizmaksā nauda, nevarēs to izdarīt. Un e, vienlaicīgi šī fonda pārvaldītājs varēs pārdot banku akcijas, kad banka ir nonākusi problēmā, tas izveidosies kā bultais rokas. Un otrs aspekts, tas ir saistīts ar momentu, kur depozīta investīcija fondi būtu sasnieguši savu iecerēto līmeni no tā brīža bankām vairs nebūs pieprasīts veikt kādus iemaksājumus šajā fondā. Un e, atcerēsimies, ka iemaksas ir saistīts ar risku. Līdz ar to, ja bankas vairāk neko neiemaksās, tad nebūs arī šo banku novērtējums no riska kritērijiem. Tomēr eh, šāda rīcība var paredzēt augstākus, um, augstākus polises maksājumus, un šīs bankas tādai, un šī, eh, šis fonds tādējādi subsidēs riska bankas. Tas uh, ir tieši pretēji tam, ko vēlamies un eh, bankas eh, varētu sākt eh, iemaksas brīdī, kad fonds būs sasniedzis savu sākotnējo apjomu, izvērtējot banku riska un aizdevumu līmeni. Un tās bankas, kuras būs drošākas, tās maksās mazāk, un tās bankas, kuras būs riskpilnākas, maksās vairāk. Uh, bet ar lielu interesi uzklausīšu ekspertu viedokli un arī citu kolēģu teiktu. Jo, madam, Paldies, prosts kundzei. Vēlētos pateikties visiem pieciem runātājiem, īpaši Danielai Nui un Elkai Kēningai. Un tagad dod vārdu Golčērī kungam, kurš vadīs otru mūsu otrās sadaļas daļu. Galtierikungs, paldies! Un eh, pirmais runātājs mēs izmantosim to pašu formātu, kādu jau piemērojām iepriekš, ir Stefans Rādu Oprēja no Rumānijas senāta. Lūdzu, divas minūtes. Domnule președinte, eh, România. Paldies, prieksēdētāj kungs. Par Banku Savienību runājot, Rumānija uzskata, ka mums ir jāizveido stabila finanšu savienību, izmantojot banku savienību. Tad eh, mums izdosies eh, izveidot arī monetāro savienību. Tomēr darbam ir jābūt tādam pārskatāmam un visiem, visām dalību valstīm ir jāiesaistās eh, šajā darbā. Arī tām dalību valstīm, kuras nav Eirozonā un Eiropas Banku Savienībā ir paredzēts šāds mehānisms. Un tomēr, kādā veidā e, šī regula tiks piemērota līdz brīdim, kad sāks e, darboties jaunie mehānismi. Protams, ka mums ir jāizanalizē viss un ir nepieciešams tās plašāks skatījums, ņemot vērā arī prasības ievērot e, dalību valstu nodokļu suverenitāti. Rumānija ir aktīvi piedalījusies Banku Savienības veidošanā un esam piedāvājuši arī mūsu prāta nepieciešamos instrumentus, kā nodrošināt šo banku regulējumu. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad Hans Mikelbachs no Vācu Bundestāga. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Äh, ich möchte. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos atgriezties pie tām problēmām, kuras šobrīd, ko šobrīd sastopas eh, biržas, eh, īpaši tirzniecībā ar banku obligācijām. Banku sektors, pateicoties eh, tiem ugunsmūriem, ko mēs esam uh, sabūvējuši, veidojot banku savienību, eh, banku savienību. Eh, daudziem eh, investoriem ir radušās uzticības problēmas. Un līdz ar to tas ir no, novedis pie priekšstata, ka ne visas bankas ir pietiekami veselīgas, drošas. Un tieši tādēļ mums ir jāraugās, mums, manuprāt, lai Eiropas eh, centrālā banka un dalību valstu centrālās eh, bankas eh, nekavējotos realizētu reformas un rūpētos par to, lai veicinātu, lai nevajadzīgi neveicinātu nebeidzamu likvidācijas piemību ar lēnu naudu, tādējādi atbaidot investors, un mums ir eh, nepieciešams spēcīgs banks, kas var investēt reāla ekonomikā, un eh, tādēļ, lai mēs varētu stāties pretī krīzēm ar nākotnes banku savienību. Bet jautājums, kāds mums ir šodien, Eh, kā uzlabot eh, situāciju ar eh, banku akcijām biržās. Tas ir jautājums, ko es jums gribēju uzdot. Thank you. Next speaker. Paldies. Nākamais runātājs Enrico Dieš no Portugāles parlamenta. Paldies. Vispirms vēlējos pateikties mūsu ekspertēm par ļoti informatīvo vēstījumu, kas rosina šīs dienas debates. Es vēlējos uzdot pāris jautājumus vai pievērsties um, pāris jautājumiem. Pirmkārt, ir nelīdzsvarotība banku savienībā, jo nav pabeigts vēl trešais pīlārs. Šis līdzsvara trūkums ir novedis pie tā, ka atsevišķās dalību valstīs situācija ir tāda, ka noguldītāji ir labāk aizsargāti nekā citviet, un Uh, mazie un vidējie uzņēmumi uh, saskars ar lielākām izmaksām, līdz ar to nav godīgas konkurences. Mums ir jāveido Eiropas līmeņa nodokļu garantijas, eh, noguldījumu garantijas sistēmas, atvainojos, un tas ir ļoti izšķirīgi šajā eh, jautājumā. Otrakārt, eh, atsevišķas bankas atrodas uh, diezgan nestabilā situācijā, un tādēļ šis banku noregulējuma mehānisms uh, kļūst strīdīgs, un arī Portugāla saskars ar šādām problēmām pēdējā laika. Notiek banku koncentrācijas process, un, manuprāt, tas, tā ir diezgan bīstama tendence jo Eiropas Savienībā šobrīd veidojas uh, dažas ļoti lielas bankas, kuras ir pārāk lielas, lai tām ļautu bankrotēt, un šī attīstības tendence ir bīstama. Ja paraugamies, kas notiek ASV, tur ir gluži pretēja tendence, kļūst uh, ir arvien mazāk sistēmisks nozīmes banku, veidojas mazākas uh, ba bankas ko jūs par to domājat. Un vēl noslēgumā mēs atbalstām to, ka investīcijas bankas tiek nodalītas no klientu apkalpošanas bankām, un par to jau runā pāris gadus. Paldies! Paldies! Tagad Elīza Ferreira no Eiropas parlamenta, kur ir arī ēna referenti par noguldījumu garantijas sistēmu. Paldies! Runāšu angļu valodā. Vispirms vēlējos pateikties mūsu abām viesšņām. Tiešām uh, Eh, prieks redzēt, ka divas sievietes veic eh, tik atbildīgu darbu. Eh, liels paldies par jūsu ieguldījumu, par jūsu kompetenci un par to, ka vienmēr cieši uz, uzturēt ciešus kontaktus ar parlamentu. Um, parlaments uh, es domāju, ļoti konstruktīvi ir piedalījies šai darbā. Runājot par uh, pārējais procesa detaļām un situācijā sākotnēji nebija vienotas pieejas attiecībā uz bankām, un tagad mēs veidojam banku savienību. Un es gribēju runāt tieši par šo uh, procesu, šo virzību. Tātad tiek veidota jauna struktūra, un Kenings kundze norādīja, ka jūsu mērķis jau nav uh, veikt banku noregulējumu vai glābšanu, bet tieši radīt situāciju, lai tāda nebūtu nepieciešama. Uh, pirmo reizi Eiropā mēs veidojām VRD vienotā tirgu un uh, mēs tikai izmēģinām, kā tas viss darbojas. Visa šī struktūra jau bija izveidots pirms jūs stājāties šai amatā, bija pozitīvi elementi, tirgus, stabilizācijā, bet uh, nav, diemžēl, nodrošināts finansējums uh, šo uh, pasākumu veikšanai. Tā tad eh, tagad pastāv briesmas, ka BRD ieviešana varētu radīt lielu sistēmisku risku. Un eh, es gribētu zināt, vai jūs detalizēt sekojat šīs sistēmas, eh, šai situācijas attīstībā un pievienojaties Portugāls kolēģis teiktam, vai jūs izvērtējat katru tirgus sektoru un tā tendences? Paldies. Zdenek Vestā. Zdeneks Vesta no Čehijas Republikas Senāta. Paldies, priekšstādātāji. Labdien! Es centīšos nerunāt pārāk tehniski, es centīšos izteikties vienkāršākiem vārdiem. Eiropas Savienībā ir uh, bankas, kas ir ļoti likvīdas, kam ir kvali, labas kvalitātes aktīvi, un uh, savukārt ir bankas, kas ir nelikvīdas, kuras tiek būtībā likvidētas jo klienti neatmaksā paņemtos kredītus, vai šīs bankas ir e, iepriekš ja īstenojušas neveiksmīgu politiku. E, aptuveni 28 miljoni eiro ir e, šī summa, ko Čehijas republikai bija jāsamaksā bankām. Tagad šīs naudas mums pietrūkst. Bankas tagad ir, nu, it kā atveseļojušās, vismaz tās tā saka. Bet problēma ir tāda, ka visas šīs bankas ir lielu transnacionālo banku filiālis. Un šeit es saskatu briesmas. Ja mums pastāv banku savienība ar atšķirīgu potenciālu, vai bankas necērtīsies uh, līdzekļus pārskaitīt no veselīgām filiālēm uz neveselīgām filiālēm, iespējams, ja citās valstīs? vai banka savienībā ir paredzēti pietiekami ietekmīgi instrumenti, kas novērstu uh, tādu situāciju, ka uh, tiek īstenotas šķērs subsīdijas noteiktās bankās, kas pat varbūt ir likumīgi, bet nētiski. Es gribētu arī uh, zināt par BEPS ieviešanu un uh, Mēs atbalstīsim jebkuru pasākumu, kas uh, uzlabos finanšu stabilitāti Eiropā, gan fondu uh, garantīs, gan citus pasākums. Paldies! Paldies! François Mārs no Francijas senāta. Paldies! Uh, tika konstatēts, ka ir sasniegts ievērojams progress banku regulējuma jomā, un tas ir apsveicams, un es arī pateicos par precizējumiem, ko mēs saņēmām par šiem jautājumiem, un tomēr pastāv arī bāžas. Šeit jau izskanēja bāžas par uh, bā, biržu nestabilitāti, tīpaši par eh, banku akciju kursa ievērojumu kritumu Eiropā. Nākamais jautājums par risku, un es pateicos um, Prastas kundzei, kas par šo jautājumu runāja ļoti kompetenti, un līdz ar to rodas jautājumi par risku regulējumu un cik plašam tam ir stingram jābūt par attiecībā uz darbībām, ko bankas veic ārpus bilances, tā saucamā ēnu bankošana, kam pievērsus uzmanību arī ECB un ECB Uh, sistēmiska uh, vienotais uzraudzības mehānisms. Otrs uh, jautājums ir saistīts uz to, cik saskaņota ir šī regulējuma politika Eiropas Savienībā. Proti par to, kā šī uzraudzība tiek uh, veikta visās dalību valstīs piemēram, Džona Dikersa paziņojumu, mēs zinām, ka viņš uh, iestājas par banku regulējumu, un šis uh, raksts, kas tika publicēts prestē, bija trauksmes zvans par banku regulējumu situāciju Eiropā un īpaši apvienotajā karalistē. Es gribētu teikt, kāds ir, jautāt, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu, par šiem komentāriem, ko šobrīd uh, publicē uh, cilvēki, kas ir uh, iz, apliecinājuši savu kompetenci banku uzraudzības jomā par šiem brīdinājumiem, ko, uh, piemēram, Džons Dikers uh, šobrīd izsaka. Paldies, Francesco Cariello no Itālijas deputātu palātas. Paldies priekšstādātāji! Šodien Itālijas parlaments nobalsoja par priekšlikumu, ka Itālijas valdībai ir jāatliek Um, noteiktas uh, bankas glābšana izmantojot um, akcionāru noguldītāju līdzekļus. Tātad uh, es gribēju informēt jūs par šo faktu, jo jāsaka, mūsu pieejas ir ļoti atšķirīgas finanšu sektora uh, uh, koncentrēšanās nav tas, kas mums nepieciešams, tā grauj uzticību noguldītājos, uzticību uh, nacionālām valstīm, ja finanses uh, koncentrējas atsevišķos lielos centros, tad uh, šie finanšu centri spēs ietekmēt dalību valsts politiku ar vien lielākā mērā un ir ļoti svarīgi nodalīt dažāda veida bankas, piemēram, investīciju bankas un bankas, kas apkalpo individuālos klientus. Tāpat mums ir jānovērš kapitāla koncentrēšanās process. Komisijas nostāja ļoti skaidra, tā iestājas par lielāku koncentrāciju banku nozarēm bet es gribētu uzdot uh, jautājumu visiem klātesošajiem. Kā tas var būt, ka komisārs uh, atsauc uz uh, konkurences Uh, uzraudzības iestādēm, atzī, kuras atzīst, ka bankas uh, manipulē uh, uh procentu likmes un uh, tā kā, ja ir atzīts šis fakts, tad noguldītājiem būtu jāprasa kompensācija no šiem karteļiem, lielajām bankām Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, jo būtībā tie ir karteļi. Kādā virzienā tad mēs virzamies, vai mēs tiešām iestājamies par mūsu pilsoņu interesēm? Paldies! Manuprāt, noregulējums runā par kaut ko nedaudz citu, bet nu labi. Tagad Man vismaz šķiet, ka ir pienācis laiks atkal dot vārdu Danielai Nui un Elkai Kēningai atbildēt komentāriem, jautājumiem. Tā tad um, šeit izteikto pārdomu bija daudz. Pirmā Daniēla. Paldies, pariksēdētāji kungs. Jā, tiešām Šeit izskanēja ļoti daudz interesantu komentāru un jautājumu. Mēģināšu atbildēt uz ikvienu, bet ļoti īsi. Eh, protams, uz daļu atbildēs arī Elka Kēninga. Tad NNG. Es zinu, ka mums ir jāiekļauj lielāka elastība, un tomēr saskaramies ar zināmām grūtībām. Kāpēc? Tāpēc, ka direktīvā nav tādas pilnīgas skaidrības par teritoriju, kuru aptver distribūcijas summa bet eh, kad būsim to atrunājuši, tad eh, elastības vairs nebūs, jo šī maksimālā distribūcijas summa tad būs ļoti strikta. Tas pats attiecas arī uz dividendžu izmaksāšanu. Un arī jūs to teicāt, varbūt nevajag to tik ļoti strikti atrunāt, jo tas būs maksimālais. Mēs jau šobrīd izmantojam ļoti striktus nosacījumus bet eh, varētu izmaksāt dažādos vērtspapīros, kuponos, un tas šobrīd ir problemātiski. Tieši tāpēc, ka tirgi nesaprot, kāds ir šo kuponu nolūks, tātad, eh, lai maksātu laikā, un tad eh, šobrīd nav ārkārtīgi daudz elastības, un arī riska ņēvē, ņēmēji saņem dažādus bonusus e, pārējais pakotnē, un tas atšķirās no dividendēm un kuponu maksājumiem. Personīgi uzskatu, ka būs grūti, ja mēs nemēģināsim tālāk e, paskaidrot šo regulējumu. Otrs, otrs jautājums ir par e, suverēnu ekspozīciju. Es piekrītu, ka Finanšu krīze skaidri parādīja, ka suverēnās ekspozīcijas nav bez riska, tam ir nepieciešams kapitāls. Protams, eh, uz priekšu ir jāvirzās ļoti uzmanīgi un mēs saprotam, ka starptautiskā līmenī arī tiek pie tā strādāts. Tāpēc būtu tikai un vienīgi jēgpilni, ja mēs nemēģinātu šo jomu sakārtot Eiropas līmenī, jo tā ir starptautiska problēma. Protams, eh, mēs varam nākt klajā ar savu priekšlikumu, un tad eh, likumdevēja Eiropā var lemt, kā to visu īstenot dzīvē. Nākamais par neeksistējošo banku savienības pilāru. Piekrīt visiem tiem, kur apgalvo, ka tiešām viens pilārs banku savienībā iztrūkst. Mums ir nepieciešams arī šim te e, vienotajam noregulējumu fondam tāds e, savu veidu bremžu mehānisms, bet vairāk pie tā nekavēšos. Protams, no politiskās dimensijas raugoties uz banku savienību, uh, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tai uzticētos iedzīvotāji, lai viņi tiešām vēlētos investēt savu naudu, deponēt savu naudu bankās, noguldīt savu naudu bankās. Portugāles kolēģis teica par iespējamu divu banku sapludināšanu un tādējādi ļoti daudz tiek koncentrēta līdzekļi, bet tas šobrīd uh, ir atkarīgs eh, no valsts nosacījumiem. Jo patiesībā mēs uzskatām, ka banku savienībā banku sapludināšana um, gandrīz nav iespējama, bet iespējams, ka būs valstis, kuras uzskatīs, ka banku sapludināšanai ir racionālais grauds. Un iespējams, ka tas arī notiks. Nākamais jautājums. Vai mēs sadarbojamies ar DG competition, sadarbojamies, jā. Mēs e, visu laiku mainamies ar e, idejām, jo, protams, kā Eiropas institūcijā ne tikai vienas institūcijas ietvaros, bet arī starp institūcijām notiek dialogs, protams. Tāpēc, e, jā, jums apstiprinu, mēs sadarbojamies ar DJ Competition. ja pareizi atminos, Čehijas republikas pārstāvs uzdeva jautājumu, vai mēs vēlamies izvairīties no krustsubsīdijām. Jā, patiesībā mūsu mandāta, uzde, mūsu mandāta uzdevums ir izvairīties no fragmentācijas, un mēs uzskatām, ka Banku Savienība būs tāds kopīgs eh, mehānisms, kuram būs vienots eh, noregulējuma eh, mehānisms. Godīgi runājot, esam lepni, ka mūs uzskata par šādu spēcīgu buferu, jo valsts ir jābūt 70% no bankas, bankas aktīviem. Uh, un mēs uzskatām, ka 70% e, šo aktīvu ir jābūt arī bankas savienības pamatā. Un e, es uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi godīgi. Par e, banku regulējumu. Un man uzdev jautājumu arī par apvienoto karalisti. Man tā kā nav tāds pārskats un dati zinām par apvienoto karalisti, varbūt tagad ir pienācis labs brīdis dot vārdu Elkai, jo tā saucamie um, glābšanas pasākumu aplikšana šķiet ir bijusi laba doma, jo tirgus jau saprot, ka pasauli mainās, bet viņi vēlas vēl paturēt bijušo status quo. Jā, šobrīd eh, mēs esam savu veidu pārējais periodā, un pārējais periodu vienmēr ir grūti, bet daudz, kas šeit jau ir teikts, esam strādājuši, un tagad došu vārdu Elkai. Thank you. I was shocked when I saw that Daniel was. Jā, nu, eh, es gribēju nedaudz pakomentēt eh, šīs lietas, un tādēļ sākšu ar vienu no pēdējiem punktiem. Manuprāt, BRRD un pašreizējās krīzes savienošana. Nu, te es gribētu minēt, eh, šķiet, ka vakar eh, Financial Times eh, minēja, tā teikt, 12 aizdomās turamos Mums ir B BRRD un e, tagad mums ir jāpanāk, lai tas darboties. Un tās ir instruments visai uh, Eiropas Savienībai. SRM acīm redzot būs jāmaina, mums ir jābūt konsekventiem piemērošanas jomā, lai uh, mēs būtu atklāti un paredzami. Tātad. Mums eh, ir jāapsver eh, tas, ka dažādās valstīs ir jārisina atšķirīgas problēmas, un eh, reakcija ir jābūt proporcionālai katrai konkrētai situācijai bet es nevēlos atkārtoties. Nedaudz te gaisā figurē e, šī te ideja par regulējumu izmaiņām un par to, vai mēs patiešām veicinām koncentrēšanos tirgū. Nu, vienā vai otrā tirgū ir vērojama kapitāla koncentrācija, bet tepat laikā var teikt, ka bankas bez ilgspējīga biznesa modeļa kaut kādā brīdī mm, tam ir jāsastops ar sekām. Jūs izmantojāt šo te terminu game changer. Jā, bet mums patiešām ir tādas solīdas bankas, kas eh, ir spējīgas finansēt tautsājumniecību. Jūs komentējāt arī par to, ka Banku Savienība ir atvērta citām dalību valstīm. Jā, mēs esam apņēmības pilni strādāt šajā virzienā, nekādu šaubu. Un tas ir solis, ka dalību valstīm būtu jāspēr, kā sākumā es teicu, es varētu paziņot, to par pilnu uzvaru, ja pat Lielbritānija pievienotos, bet, nu, pagaidām pāragri par to runāt, bet tā ir atvērta visām dalību valstīm. Tad bija uh, diskusijas par neformālo banku sektoru, un arī šeit ir nepieciešams uh, caurskatāms regulējums, un vajadzētu izvairīties no arbitrāžu sistēmām. Jo tad, kad mēs runājam par neformālo banku sektoru, nu, uh, tur šis risks pastāv, bet nu, ne, mums tas tagad būtu te jārisina. Uh, par DKF tur būs tieši tādi paši noteikumi kā vienotajam noregulējumu fondam, kas uh, balstīsies uz ļoti uh, piesardzīgu, saprātīgu izvērtējumu, lai neinvestētu nepareizajos projektos. Un es ceru, ka tālāk šos jautājumus skatīs uh, gan likumdevējs, gan izpildvaru. Un jāatcerās, ka Banku Savienība balstās uz trīs pilāriem, bet tāpat laikā ir jāsāk veidot eh, harmonizēta sistēma eh, ar saskaņotām eh, dalību valstu depozītu aizsardzības sistēmām un būtu jānoregulē tas, kā dalību valstu schēmas un noregulējuma fonds varētu kopā darboties. Un te es gribētu atgriezties pie kāda argumenta, ko Daniela minēja Mēs te neprasām tikai harmonizēt maksāt nespējas likumu un visas lietas vienlaicīgi, bet nevajadzētu aizmirst par āboliem, kas karājas zemākos zaros, jo, tādas jomas kā neefektivitāte vienā vai otrā maksāt nespējas sistēmā dalību valstīm, kas nozīmētu, ka Noregulējums ir vienīgais veids, eh, kā veikt uh, ieguldītāju pārcelšanu. Nu, uh, te ir jāskatās uz lietām, kas varbūt neprasa dramatiskas pārmaiņas, bet kas ir jārisina. Un, piemēram, um, mums ir uh, kredīti instrumenta līgumi, bet ir jādara vēl daudz vairāk. Bija nekas Jā, liels paldies. Es domāju, ka šī sesija bija visnotaļ ļoti interesanta. Daudz svarīgu jautājumu, kas tika apspriesti. Un es vēlētos vēlreiz pateikties Danielai Nui un Königskundzei. Un es piekrītu daudz kam no tā, ko jūs teicāt. Nu, nevaram jau mēs būt par 100% viens prāts par visu, jo, piemēram, uh, elastības mārža MDA ietvaros, un te mums varbūt viedokļi atšķiras, bet, nu, katrā ziņā. Iespējams, ka šīs šeit ietekme uz asins pienu tirgu ir zināmā mērā saistīts ar šo te pieju, tā kā mums ir jāmeklē risinājumi. Un daudz kas tik teikt arī par to, ka jāpabeidz darbs pie Banku Savienības, tā ir uh, attiecīgi juridiska procedūra, bet šodien mēs to nevaram, protams, pabeigt, bet ir pozitīva uh, nostāja par to. Un es piekrītu Elkai Königai, ka atlikt kaut kā realizāciju, kas jau ir spēkā, un tas nav īpaši jēgpilns solis, Un tas, ko jūs teicāt par proporcionalitāti eh, un finanšu stabilitāti, es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs, kas šodien ir jāņem vērā. Un svarīgs ir tas, ko jūs par to teicāt. Liels paldies! Paldies jums abām! Un tagad došu vārdu savam līdzpriekšsēdētājam. Es Eh, vēlētos uh, savu kolēģu vārdā, un arī savu kolēģu Helsingeru vārdā pateikties uh, par šīm divām uh, sesijām, par BEPS un par Banku Savienību, un paldies visiem dalībniekiem par līdzdalību šajās sesijās, gan tiem, kas ir atbraukuši no dalību valstu parlamentiem, gan tie, kas ir klātesoši no Eiropas parlamentā. Līdz ar to noslēdzam šo sesiju.